So, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Darbie kolēģi, dāmas un kungi, lūdzu ieņemiet vietas. <clears throat> Mēs gribam turpināt ar komitejas sēdi. Sveicu sirsnīgi ķīmisko vielu aģentūras izpildirektoru Gertu Dāncetu kungu. Sirsnīgi sveicam jūs parlamentā. Šodien mums būs iespēja plašai viedokļu apmaiņai, kas attiecas uz jūsu aģentūras darba plānu, kā arī citas tēmas, kā interešu konfliktu, kāda ir gaidāma ekas nākotne, kā ar nodevām. Es domāju, Vienkārši sāksim. Mēs nesen viesojāmies EKA ar delegāciju, kas mums deva iespēju diskutēt. Programma bija spraiga, bet ļoti informatīva arī. Mēs saņemām no jums daudz informācijas, kā arī no jūsu aģentūras darbiniekiem. Nu, tad es vēlētos tagad sākt un došu jums vārdu. <clears throat> un pēc tam Hasī kundze kas ir mūsu nozīmētā kontaktpersona ar eku, kas ļoti nopietni ņem šos uzdevumus. <clears throat> Tad viņi runās. Un pēc tam būs iespēja parlamenta deputātiem runāt. Tagad došu vārdu Danceta kungam. Paldies, priekšsēd. Godātie vicepriekšsēži, komitejas deputāti. Man ir liels prieks būt šeit un pastāstīt jums par ķimisko vielu aģentūras darbu, kas atrodas sniegotajā, sniegotajos Helsinkos. Um, es gribētu pastāstīt gan par esošo darbu, gan arī par mūsu nākamā gada plāniem, un tad mums būs pietiekoši daudz laika uzklausīt jūs komentārus un jautājumus. Šķiet, ka laiks skrien, jo pavisam nesen es eh, jūs uzrunāju stāstot par pirmās rīč eh, noteiktās termiņu reģistrācijas eh, panākumiem, un šogad mēs, protams, raugamies uz to, kas notiks līdz nākamam šim termiņam, kas ir 2013. gada mājas, un um, esam sagatavojušies, un rīt sāksies sešu mēnešu moratorijas, eh, nokavētā, eh, reģis, nokavētās eh, reģistrācijas gadījumiem tad strādās īpašā mūsu grupa, iesaistot pārstāvs no ķīmiskās rūpniecības. Uh, Um, izvērtējot, es jūs ar lepnumu varu informēt, ka mēs esam gatavi, esam paspējuši līdz novembra beigām izvērtēt testēšanas rezultātus līdz pirmai reģistrācijas terminim, kas ir iesniegt. Esam arī vienojušies ar dalību valstīm, ka implementējam jaunu stratēģiju un <clears throat> reģistrācijas dokumentus pārbaudam. Uh, uh, un Tagad ir arī daudz e, citi jautājumi, kas ir, vai ķimiskās vielas skandāts saraksts, kurus mums ir vēl ļoti rūpīgi jāizskatās, un optimistiski, ka mēs sasniegsim um, viceprezidenta Jāni un komisāra Patošņika noteikto mērķi 2010. gadā 136 vielas uh, reģistrēt mūsu sarakstā līdz gada beigām. Esam virzījušies strauji šī mērķa virzienā un uh, esam jau publicējuši to uzņēmumu uh, vārdus, kas ir publicējuši mūsu, uh, eh, tātad viel, eh, viels mūsu mājaslapā. Esam pabeiguši izvērtējumu un <clears throat> tas viss ir noticis līdz noteiktiem termiņiem, iepriekš noteiktiem mērķiem. Es vēlāk runāšu par biocīdu uh, diem. Bet tagad uh, par mūsu nākotnes ambīcijām. Ko es domāju ar ambīcijām? Uh, Vērnī, vārnīcā šis vārds uh, tiek definēts tā, ka spēcīga vēlme un izlēmība gūt panākumus. Uh, Tātad mums ir ambiciozi mēķi noteikti, mm, tos nav viegli sasniegt. Mm, uh, mūsu aģentūrai ir ambīcija gūt panākumus, ambiciozs darba plāns mūsu formālais, formāla postais eh, vīzija ir kļūt par pasaules vadošo regulatoru iestādu ķimisko vielu drošības jomā. Un šos ambiciozus mērķus lielā mērā ir noteicis mums parlaments un padomu. Tieši tāpēc arī mums ir jānosaka sev šī ambicioza mērķi. Es gribētu trīs ambīcijas īpaši uzsvērt. Pirmkārt, um, uh, nostiprināt mūsu neatkarības eh, reputāciju, eh, tālāk aizsniegt tālāku, plašāku publiku ar eh, vienkāršu informāciju un sadarboties ciešāk ar iesaistītām pusēm. Tātad, pirmkārt, par mūsu reputāciju kā neatkarīgu aģentūru, mēs uz to esam likuši lielu svaru jau kopš pirmās mūsu darba dienas. Katram mūsu lēmumam ir jābūt balstītam tikai uz zinātniskiem uh, um, atzinumiem, un, un es uh, uzskatu, ka tā tas arī ir, taču nepietiek ar to, ka mēs esam neatkarīgi, mūs ir arī jāiegūst šāda reputācija. Pēdējo gadu gaitā esam uh, stiprinājuši savu neatkarības uh, pozīciju, uh, izvairoties no interešu konfliktiem. Uh, Eh, šī gada revizijas palātas ziņojumā bija uzsvērts vairākas jomas, kurās mēs varētu vēl labāk izvairīties no potenciāliem interešu konfliktiem. Revizijas palātas eh, palstie uzskati lielā mērā sakrit ar mūsiem, un eh, tā kā ziņojums bija nedaudz nokavējies, <clears throat> mēs jau lielāko daļu rekomendāciju pat bijām iznojuši pirms ziņojums tika publicēts. <clears throat> Zinām, ka Eiropas pilsoņiem viena es institūcija atšķirt no otras nav vienkārši, un tādēļ vienas e, institūcijas reputācija kaitē arī visām pārējām. Tādēļ varēja būt pārliecināti, ka mēs pieliekam visas pūles, lai EKA ES reputāciju kopumā nebojātu. Mūsu otrā ambīcija, kā jau iepriekš izklāstīja, ir Eh, tātad plašāko publiku aizsniegt. Ekas portāls jau uh, satur vairāk informāciju par ķīmiskajām vielām nekā jebkurš cits portāls pasaulē. Mēs vēlamies šo informāciju padarīt pieejamu katram, kas ir interesēts to izmantot. Protams, šī informācija vienmēr ir un vienmēr būs tehniski, taču mēs cenšamies uzlabot eh, portāla eh, saskarsni, lai būtu to vienkāršāk izmantot un iegūt no tā informāciju. Eh, Strādājam konsultantam, tiem, lai strādātu, kā mūsu portālu ar vienu uzlabot. Vienkāršošanas, vienkāršās izskaidrošanas darbs ir kļūst ar vien svarīgāks, īpaši ņemot vērā nākamā gada noteikto termiņu mazajiem un uzņēmumiem, kas ir mazāk pieredzējuši. Viņiem ir nepieciešama vienkārša, skaidra informācija, uh, kas ir iegūstama no mūsu mājaslapas un um, citiem materiāliem, kurus mēs uh, sarakstam. Mums uh, ir nepieciešams sadarboties ar Eiropas European Enterprise Network, Eiropas uzņēmumu tīklu, un strādam ar akreditētajiem viņu partneriem. Mūsu trešā ambīcija ir e, ciešāk sadarboties ar visām iesaistītām pusēm. Mums ir izdevies izveidot atvērtības reputāciju, iesaistītās puses piedalās visās mūsu uh, um, darba grupās um, un aktivitātēs. Uzsākot darba rīču ECA strādā īpaši cieši ar uh, rūpniecības uh, pārstāvjiem, lai izstrādātu uh, informācijas tehnoloģijas rīkus un prakses, kas būtu lietojami draudzīgas un viegli lietojamas. Um, Daži uzskata, ka ECA ir uh, par daudz draudzīga, par daudz tu rūpniecības pārstāvjiem, bet tā tas nav. Uh, tieši pagājušajā nedēļ mēs uh, tikāmies ar uh, saviem uh, akreditētiem sadarbības partneriem un pārspriedām iespēju, kā viņi visi varētu iesaistīties ciešāk mūsu darba un tā uzraudzībā. Mums ir arī akreditēts divas vides sadarbības organizācijas, viņu atzinumi par mums dažkārt bija balstīti uz eh, pārpratumiem un tomēr e, ņemam viņu padoms ļoti nopietni. Esam arī vienojušies izveidot neformālu dialogu starp ECA eh, e un e, sabiedrības organizācijām, pilsoniskās sabiedrības. Visbeidzot, mūsu ambiciozitātei ir arī, mm, protams, ēnas puse, jo augstāks mēs nosakam, jo lielāks gaidas arī uz mums tiek attiecināts no citiem. Tagad vēl pievērsīšos mūsu ambiciozajai darba programmai. Es gribētu trīs, um, četras lietas īpaši uzsvērt. Uh, Rīču globālo ietekmi, 2020. gada mēķus, EKS četras jaunas strateģiskos mēķus, biocīdu un PIK kā arī līdzsvars starp publisko un privāto finansējumu. Pirmkārt, Rīčs e ES ir vadošs pasaulē un virza <clears throat> uh, šo darbu kārtību pasaulē. Eh, piemēram, eh, Nairobi septembrī notika saikam sanāksme, kurā eh, arvien vairāk trešās valstis izstrāda likumdošanu balstoties uz rīču principiem. Mums ir jāturpina būt flagmanim un jāiedrošina trešās valstis pieņemt uz rīču balstīts likumi. Visbeidzot, no tā iegūs visas pasaules vide un mūsu uzņēmuma konkurētspēja un eh, bīstamās vielas arvien mazāk tiks izmantotas globālajā līmenī. Rīč um, un manas aģentūras darbs uh, ir pamats mums visiem justies lepniem. Uh, mēs gribam strādāt uh, turpmāk arī ar komisiju un darb, uh, dalību valstīm, lai līdz 20. gadam noteiktā ceļkārtē sasniegt, notasprostos mēķus sasniegt. Mēs turpinam e, pilnveidot rīču un gaidām e, komisijas nākamo ziņojumu par rīču īstenošanu. <clears throat> E, komisijas analīze, cerams, saturēs arī konkrēts ieteikums par to, kā rīču var pilnveidot. Taču ir arī jābūt attiecīgiem resursiem, tiek, jātiek mums piešķirstiem, lai to paveiktu. Otrakārt, mums jaunie strateģiskie mērķi Mūsu ambīciju līmeni jūs variet saskatīt mūsu uh, jaunajā daudzgadu darba programmā laika periodam no 2013 līdz 2015 gadam, kā arī mūsu uh, gada darba plānā 2013 gadam. Nākamais daudzgadu darba plāns būs 5 gadu uh, periodam no 2014 līdz 18 gadam, un uh, tā, tajā galvenais uzsvars būs uz mūsu jauniem četriem strateģiskiem mērķiem. Tie atspoguļo mūsu pieredze ar rīču un to uh, ņemot vērā, ko aģentūra var padarīt, lai rīču padarītu vēl veiksmīgāku. <clears throat> Mūsu uh, e, izvērtējums ziņojums pagājušajā gadā parāda, ka uh, rīč uh, panākumi ir lielā mērā saistīti ar uh, informācijas klātstātu, ko mēs saņemam no uzņēmiem. Um, un uh, tikai tādi arī uzņēmumi var uh, riska pārvaldības uh, uh, sistēmas izstrādāt, kas atbilst šo vielu bīstamībai un īpašajām eh, prasībām, kas tām būtu jāpiemēro, lai neapdraudētu cilvēku un vidas veselību. Četri strateģiskie mēķi tādēļ ir vērsti uz to, lai mums eh, rīcībā šos šo informāciju pilnībā um, izmantotu, um, identificētu, uh, Eh, kā tas darāms? Eh, treškārt, kā jau es jums sacīju, eh, pagājušā gada mēs lepojamies ar to, ka mums ir uzticēts implementēt biocīdu un pits regulas, un centīsimies to darīt, cik nu labi spējām, bet te ir jautājums, cik labi mēs to spējam, kā jūs ziniet, eka. E <clears throat> ir saņēmusi eh, papildus eh, štatu vietas darbam ar biocīdiem 2013. gadā tomēr mums e, nebūs līdzekļi šos, e, šiem darbiniekiem maksāt pietiekošas algas. Rezultātā, ja mēs neatrādīsim papildu līdzekļus, mums nāksies strādāt, implementēt likumdošanu 2013. gadā ar 50% mazāk štatvietām nekā mēs pieprasījām un 40% mazāk nekā mums tika piešķirt. E, tas ir pārāk liels izaicinājums. Mums ir jāizveido informācijas tehnoloģijas līka, lai um, pagātnes lēnās, neefektīvās eh, procedūras eh, pārveidotu un tās kļūtu par modernām informācijas tehnoloģijās balstītām sistēmām. Eh, nākamo divu gadu laikā mums šis darbs ir jāpaveic, un patreiz mūs piešķirtie resursi nav pietiekoši. Taču varētu būt pārliecināti, ka pamat, e, pamatā šī informācijas tehnoloģija būs izstrāda līdz 2013. gada 1. septembrim, bet jūs droši vien gaidīsiet no mums vairāk nekā to. Tādēļ es gribu skaidri uh, paust, ka ja komisija un parlaments uh, negādās par pienācīgu finansējumu, mēs nevarēsim sniegt pietiekošas kvalitātes pakalpojumus pietiekošā laikā. Uh, apzinos, ka uh, valsts ierēģi visā Eiropā tagad saskars ar izaicinājumu padarīt vairāk uh, ar mazāk līdzekļiem. <clears throat> un uh, es saprotu, ka līdzekļi ierobežot, un tomēr <clears throat> es uh, justos tā, ka es nepildu savus mm, pienākumus pietiekoši, nesu uzmanības augstumos, ja es nenorādītu uz šiem trūkumiem. Uh, mūsu finansējumam. Visbeidzot, um, runājot par līdzsvaru starp publisko un privāto finansējumu, vairāk līdzekļu no um, publiskiem um, resursiem uh, neapmierinās visas mūsu vajadzības. Es jums minēšu dažus piemērus. Piemēram, uh, rīč nodeva regulu. <coughs> mūsu uh, uh, Eh, ierosinājumi tādēļ ir vērsti tajā, lai eh, sniegtu uzņēmumiem eh, stimulus <clears throat> ehm, izpildīt rīču prasības. Bet, ja tas nenotiek, tad <clears throat> ir jābūt konsekvencēm. Nevar būt tā, ka uzņēmumi, kas mums sniedz nepilnīgi informāciju, maksā tikpat liels nodevs kā tie, kas sniedz mums pilnīgi informāciju. Šai praksē ir jāmainās jo viņi mums sagādā lielāku uh, papildus darbu. Um, un lielākiem uzņēmumiem tāpat arī būtu jāpalielina šīs uh, rīču reģistrācijas nodevas. Kas attiec uz biocīdu nodevām, mēs prasām vienkārši pārvaldām uh, nodevu sistēmu, um, lai garantētu tos ienākumus, kas mums bija uh, paredzēti. Um, kā arī eh, dot mums vajadzīgos resursus, eh, lai mēs varētu 2013. un 2014. gadā pieņemt biocīdu un pik regulas, kas ir absolūti nepieciešamais minimums. <clears throat> Tātad mums ir tiešām bažas par mūsu aģentūras budžetu. Eh, aģentūras um, uh, Eh, jaunas aģentūras eh, izveidot un nepiešķirtām eh, pietiekoši līdzekļus, tā nav konsekventa politika. EKAI ir no 2014. līdz 2020. gadam jāsaņem pietiekoši finansējums, patreizējās aplēses pārēdz, ka aģentūras štāti vietas samazinātos pa 5%, tā ir piedājusi komisiju, un pa 10% tā to ir prasījusi padomu Taču ņemot vērā ekas regulatoro uh, e, lomu, uh, ir robežas, ko mēs varam sasniegt ar savā rīcībā esošiem līdzekļiem. Um, aģentūras uh, rēķinās ar to, ka parlaments mums palīdzēs iegūt nepieciešamos mūsu daudzgadu finanšu plānu līdzekļus un es ceru, ka tiešām ar jūsu atbalstu varēsim rēķināties. Esmu tā tad uh, eh, nedaudz jums stādījis priekšā mūsu darbu pēdējo gadu gaitā un arī mūsu nākotnes ambīcijas, un tagad um, pievērsīšos jautājumam, kā visvairāk jūs varētu palīdzēt mums mūsu darbā. Pirmkārt, lūdzu, izmantojiet savu ietekmi nacionāla līmenī. Ķīmisko vielu likumdošana uh, tiek pieņemta lielā mērā uh, sadarboties nacionālam un es līmeņiem. Uh, un tā tam arī ir jābūt. Dalībvalstu loma ir Uh, atbalstīt uh, rūpniecības pārstāvs un īstenot likumdošanu, uh, kā arī zinātnisko atzinumu ņemšanu vērā šajā procesā. Mēs apzināmies, um, ka daudzās dalībvalstīs arī ir problēmas ar resursiem, bet gribu jūs mudināt, um, izmantot savu ietekmi dalībvalstīs, lai nodrošinātu, ka esošais ekspertīzes līmenis ķimisko vielu jomā tiktu saglabāts visās dalībvalstīs. Otrkārt, gribētu jūs mudināt atkal um, vēl vairāk uh, informēt sabiedrību uh, par, uh, respektīvi, galvenokārt jau, protams, uzņēmums, kas potenciāli strādāt ar mums um, par mūsu eh, darbu un par pakalpojumu, ko mēs varam sniegt viņiem 23 eh, valodās. Tas viss ir pieejams mūsu mājaslapā. Visbeidzot, Eiropas parlaments ir bijis viss uh, eh, uzticamākais uh, rīč uh, atbalstītājs jau no paša sākuma arī mums jūs esat izrādījušies kritikas, bet uzticams draugs. Tādēļ es ceru, ka arī turpmāk jūs darīsiet visu, kas ir jūsu iespējās. Uh, Eh, eh, jūs mums eh, turpināsiet kritizēt, bet arī gādāsiet par to, ka mums ir nepietiekošie šais personāla resursi un finanšu resursi. Priekšsēž vietnieks, godāti deputāti, es ar prieku atbildēšu jūs jautājumus un uzklausīšu jūs komentārus. Paldies par pārskatu par jūsu aģentūras darbu. Vakardien mums bija debates komitejā par likumdošanas īstenošanu. Ķimisko vielu aģentūra lielā mērā ir saistīta ar šo lielākās likumdošanas eh, paketes ieviešanu, ko mēs pagājušā sasaukumā pieņemam. Jūs eh, runājat par savu darba finansējumu, jūsu aģentūrai ir nepieciešams daudz informācijas tehnoloģijas rīku. Jūs strādājat ar daudziem sarežģītām datu bāzēm. Jūs pieminējāt daudzgadu finanšu plānu savas aģentūras, kā arī jaunos uzdevumus, kurus jūs aģentūras saņemas izvērtēšana mums ir darba kārtībā paredzēta. Nākamā gadā mēs varēsim atzīmēt parlamentā piecus gadus kopš rīču direktīvas pieņemšanas. Uh, bet ar piemērošanu vēl ir problēmas dažkārt. Un tagad es vēlētos dot vārdu mūsu ēkas kontaktpersonai, kolēģei Satuhasī, lūdzu. Lies paldies, priekšsēdētāja kungs, paldies arī Tanceta kungam par ierašanos un diskusijām. Ir skaidrs, ka Darbs, ko pašlaik veic ķīmisko vielu aģentūra, ir tāds, ko neviens reģions vai valsts nekad nav veikusi. Un ir skaidrs, ka tas ir eh, būtiski ne tikai mums, Eiropiešiem, bet arī visai pārējai pasaulē. Ir būtiski, tātad, lai šis darbs būtu padarīts labi. Kā jo, kā jo jūs minējāt pats, ir arī diezgan daudz bažu. Un jūs minējāt tieši datu kvalitāti, ko iesniedz rūpniecība. Tā ir problēma, par kuru esam diskutējuši jau vairāk kārt, gan komitejā, gan arī apmeklējot ķīmisko vielu aģentūru. Tas arī ir iekļauts mūsu komitejas eh, priekšsēdētāja Grotas kunga vēstulē šī gada sākumā. Šķiet, ka šajā problēmā ir vairāki slāņi runājot tieši par datu kvalitāti. Šķiet, eh, ka par datu pilnīgums ko iesniedz um, rūpniecības nozara, joprojām nepilda visos, uh, visas juridiskās uh, prasības. Tātad nav ievērotas uh, visas prasības, kas ir noteiktas attiecīgajos rīču regulas pantos. Tā tad ir situācija pašlaik mūsu pirmajā reģistrācijas kārtā. Es gribētu zināt, kādi būtu jūsu plāni, lai uzlabotu šo situāciju līdz nākamajam termiņam, kas tad būtu nākamgad gada jūnijas. Kā jūs uh, rīkotos, lai nodrošinātu to, ka uzņēmumi tiešām iesniedza visus informācijas elementus, kurus paredz rīču regula. Otrais šīs problemātikas līmenis eh, ir tāds, ka līdz šim Uzņēmumi, kas nav iesnieguši pilnīgus eh, dosieji ar pilnīgu informāciju, tātad eh, nepilnīgas, eh, nepilnīgas informācijas dosie, kas neatbilst pilnīguma, pilnības kritērijiem, bet arī neatbilst kvalitātes kritērijiem. Piemēram, uzņēmumi, kas ir uh, norādījuši neadekvātus riska menedžmenta pasākumus. Tātad aģentūra ir um, sūtījusi kvalitātes um, novērtējuma vēstules. Es neesmu droši, ka, tas ir ka tās ir pietiekami stingras um, darbības, lai tiešām piespiestu rūpniecības uh, nozari ražotājus uh, rīkoties atbilstīgi. Un tas arī būtu būtiski no godīguma viedokļa pret tām kompānijām, pret tiem uzņēmumiem, kas iesniedz pareizo un atbilstošo informāciju. Kādi tātad būtu jūsu plāni, lai uzlabotu situāciju no šī viedokļa? Un es arī gribētu runāt par citu jautājumu papildu datu kvalitātei. Un tie būtu ierobežojumi kas attiecas uz ķīmiskajām vielām. Līdz šim man ir bijusi informācija, ka sešu gadu laikā rīča ir bijusi darbspējīga regula un ka ir um, tikai četri elementi, kas ir darbojušies. Um, tas ir pārāk lēni. Kāds būtu iemesls šim lēmu, lēnumam? Vai tas ir tāpēc, ka komitejas pieprasa pārāk augstu līmeņa pierādījumus pirms uh, uzsākt kādas konkrētas darbības, vai tā ir uh, dalībvalstu politiskās gribas trūkums, vai kas, kāds cits jautājums? Lielas paldies, ka bija ieradāties pie mums, ģenerāldirektora kungs. Rīč, tas, tas ir viens no lielākajiem projektiem, kas būs jāpieņem šajā sasaukumā, un ir ārkārtīgi interesanti noskaidrot pirmo pieredzi ģenerāldirektora kungs, es gribētu zināt, kā ir ar uh, substitūciju. Tas bija viens no uh, svarīgiem jautājumiem, proti, ka jāizvieto bīstamās vielas ar citām. Mēs par to runājām parlamentā, mm, par ietvaru pasākumiem, kurus varētu paredzēt. Mm, nu, kā ir ar šo aizstāšanas mm, politiku pasākumiem? Tāds arī ir mērķis. Uh, atteikties no bīstamajām vielām un rosināt uzņēmums to darīt. Un... Otrs jautājums. Um, līdzīgi kā Sato Hasī, arī mani interesētu, kāda ir situācija ar datiem kopumā, kā jūs nodrošiniet, ka uzņēmumiem veicamais, veicamā risku pārvaldība notiktu pienācīgā veidā, lai visi, kam jāpiekļūst šiem datiem, tiem arī varētu piekļūt. Kā tas praksē varētu tikt uzlabots, lai arī nodrošinātu sabiedrisko kontroli vai trešo pušu kontroli, kas ir noteikti nepieciešama. Trešais. Uh, Komitejā mēs balsojām par prioritāro vielu ziņojumu un pateicoties labai sadarbībai ar ēnu referentiem mums bija plašs vairākums šī ziņojuma. Viena no galveniem mērķiem ir tāds, ka š, mums būtu šie starpsavienojumi, ja tā var teikt, proti, ja viela, kas ir šajā sarakstā, pārsniedz zināms <clears throat> pieļaujamās, eh, teiksim, rādītājs, bet eka to var reģistrēt, tad, protams, arī, piemēram, problemātisks vielas, kas ir ūdenī, ko iegūst dalībvalsts, lai eka tās tad arī saņemtu par ūdens kvalitāti. Esošā likumdošana gan varbūt jums nedod šādas pilnvaras, bet man interesētu jūsu pirmā reakcija uz šo mūsu ideju, jo es domāju, ka mums ir jācīnās pret piesārņojumu pie piesārņojuma avotā, tā sakot, nevis pašās e, beigās jau pie patērētāja. Tas ir lētāk un efektīvāk. Paldies Zeberkungam. Un tagad es gribētu sveikt apmeklētājus. Tie ir Fanhār e, Lensteina universitātes studenti Leo Vādenā. Sirdsīgi sveicam vidskomitē Bas Eikhauts, viņus uzaicināja. Uh, Un tad ir desmit eh, Sanko ģenerāla direktorāta praktikanti, viņi šeit eh, eh, arī novēro likumdevēja darbu, arī viņas sirsnīgi sveicam un no mutiskā tulkoš, mutiskās tulkošanas ģenerāla direktorāta arī mums ir apmācība dalībnieki šeit, arī viņas sirsnīgi sveicam, un tagad vārds kolēģim Jo Lainenam. Paldies priekšsēd. Dancet kungs, sveicu jūs mūsu komitejā. EKA ir ļoti svarīga aģentūra vidas aizsardzības jomā Eiropas Savienībā, un mēs esam ļoti ieinteresēti jūsu aģentūras darbā. Jūs paudāt savas bāžas par aģentūras nākotnes finansējumu, un, lai īstenot biocīdu regulu, jums ir nepieciešama šie finanšu resursi. Es arī piekrītu jums, ka parlamentam jābūt možiem, lai ekai būtu pietiekoši daudz finanšu resursu efektīvam darbam. Tas ir jāgarantē, tas ir mūsu uzdevums. Eh, no budžeta eh, iestādes viedokļa raugoties, jūs vienmēr bijāt pelnoši iestāde, nevis tāda, kuriem bija vajadzīgi līdzekļi. Attiecībā uz rīču tas sākot no nākamā gada varētu mainīties, jo ienākumu samazinās. Mums šeit komitejā arī e, ir jāuzmanās kopā ar budžeta komitejas līdzekļiem, lai jūs varētu strādāt un jums nepietrūkt finansējumu. Jūs runājāt par to, ka ES ir flagmans visā pasaulē, globālā līmenī attiecībā uz ķimisko vielu regulējumu. Patīkam to dzirdēt. Jautājums, kā rēģē citi pasaules reģioni. Arī ASV reiz bija vadoša ķīmisko vielu likumdošanas jomā. Cik lielā mērā ASV vai Ķīna tagad gatavo ko līdzīgu, vai varbūt jau ir kaut ko tādu sasnieguši? Jo tāds būtu jautājums, ir varbūt ķīmisks vielas, kuras mēs aizliedzam, citi tomēr atļauj. Uh, importa eh, ceļā, tie, tās var nonākt atkal Eiropas Savienībā. Kā mēs novēršam situāciju, ka mēs darām labi, bet citi nedara to pašu, un tad eh, importa ceļā šīs ins atkal nonāk mūsu apritē, bērnu, rotaļlietās, eh, drēbēs vai citur <clears throat> Tad jūs runājat par bīstamo vielu aizstāšanu. E, mums ir jātiec uz labākām, drošākām vielām, ir vielas, kurām jāpazūd no aprites, citām jāienok, jāienāk tajā, un šis process virzās lēni, kā dzirdam. Kādēļ? Kādēļ šī tik e, nevirzas ātrāk e, bīstamo vielu aizstāšanas process? Un tad man būtu jautājums attiecībā uz freking ķīmiskām vielām. Mēs nesen pieņemām uh, ziņojumu ka šajā eh, tehnoloģijā tiek izmantotas ķimiskas vielas, kuras ir problemātiskas un nav nemaz labi izpētītas. Ko jūs par to sakiet? Paldies, vārds tagad Holgeram Krāmeram. Paldies, un gribētu sākumā paust jums eh, visu cieņu par jūsu darbu. Īstenojot rīču direktīvu, jūs, eh, regulu atvainot, jūs veiciet milzu darbu, un to dariet ļoti labi. Ir uzkrītoši arī tas, ka e, jūsu e, pilnvaru laikā, kā eka vadītājs, esat vienmēr ļoti nopietni e, attiecies pret sadarbību ar parlamentu, par to es ļoti arī priecājos, un atskaitīties parlamentam par jūsu darbu, par to, es domāju, mums ir jāpateic jums, tas nav pats par sevi saprotam, tas jūs atšķir no citiem aģentūru vadītājiem. Man ir konkrēts jautājums attiecībā uz 14. pielikumu sarakstu, ko jūs arī pieminējāt pats. Regulāri mani kontaktē uzņēmumi, eh, kuri nobežījušies, ka, zinām, viela aizliegums varētu viņus skart, un viņiem nesot alternatīvas šīm vielām. Minēšu jums aktuālu piemēru. Hromātu, stronciju hromātu konkrēti šajā iekļaušana šajā 14. pielikuma sarakstā. Neieslīšu detaļās, bet iespējams, ka mēs šeit radīsim tādu kaitējumu, kas tad nenāks par labu ne videi, ne rūpniecībai, jo, piemēram, uh, korozijas aizsardzībā lidmašīnām šīs vielas, acīm redzot, ir neaizstājams. Ja mēs šeit e, e nerīkosimies, nebūsim mūži, tad var notikt, ka e, lidmašīna apkalpe notiks ārpus rīča direktīvas turpmāk. Varbūt jūs varat nedaudz mums pastāstīt, kā uh, tiek pieņemt šie lēmumi attiecībā uz šo sarakstu, kas ar vielām, kas tiek iekļaut šajā sarakstā, vai mēs vienmēr rūpīgi izsveram visu par un pret, kāda uh, eh, bīstami videi rodas arī un tam līdzīgi, ja um, tad viela šeit šajā sarakstā notiek. Es domāju, nevienam nebūs uh, <clears throat> kalpots ar to, ka turpmāk lidmašīna ap, kalpe notiks, apkope notiks Turcijā, kur uh, arī turpmāk šīs vielas drīkst izmantot, bet Eiropas Savienībā tās ir aizliegtas. Uzņēmumiem diez vai būs kalpots ar to, ka mēs gaidīsim citu uh, aizstājēju vielu pieļaušanas procedūru, bet starp laikā mums nāksies ārpus ES šo lidmašīnu apkopi veikt. Tātad tas ir jautājums saistībā ar šīs sarakstā iekļaujamo vielu rūpības pieņem, e, rūpību. Un tagad kolēģe Morkunaita lūdzu. Toks konkretus ir, ir, ir galima sakīt, ne visiškai. Paldies. Es um, gribētu teikt, ka Mans eh, jautājums nebūs tieši saistīts ar jūsu aģentūras eh, darbībām, bet ar potenciālo um, eh, ķemisko vielu negatīvu ietekmi. Kā jūs zināt, pēc otrā pasaules kara Baltijas jūrā diezgan daudz ķemisko ieroču tika nogremdēti, un tāpat citas rūpniecības atliekas no otrā pasaules kara tika nogremdētas Baltijas jūrā. Tagad zināt, ka Nord Stream līnija ir pabeigta un ir arī citi plāni. Līdz ar to, veicot šo būvniecību, vietas, kur ir nogremdēti šie ķīmiskie ieroči, varētu tikt eh, aizskartas. Ja šos eh, ķīmiskos ieročus eh, pārvietos, tad mēs varētu saskaties ar ķīmisko piesāņojumu. Vai jūsu aģentūrā ir kāda pieredze risinot šādu veidu problēmas, vai kas tāds jau ir pirms tam atgadījies? Jo, cik es saprotu, tad jūs nesat pārāk aktīvi, eh, kas attiec tieši uz ķemisko ieroču iznīcināšanu, taču ķemiski ieroči arī attiecas uz eh, ķemiskajām vielām. Kā, kā jūs ar to varētu tikt galā? Es atvainojos, man šobrīd ir jāiet prom, taču lūdzu atbildiet uz šo jautājumu, jo ir daudz cilvēku, kas vēlētos dzirdēt atbildi. Yeah, we already met earlier today and I asked most of my questions. Paldies, nākamais runātājs. Šlichtera kungs. Paldies, mēs jau šodien tikāmies un runājām, un runājām arī par NVO ziņojumu, runājām arī par um, interešu konfliktu un par to, kā izņemt ķemiskās vielas no kandidātu saraksta un iekļaut um, ierobežojošākā sarakstā. Kā jūs skatāt šo procedūru? Kāds būtu jūsu izvērtējums? Cik um, uh, ķemisko vielu mums būtu kandidātu sarakstā 2015. gadā? Paldies! Un tagad gribētu dot vārdu bijušai kolēģei. Atvainojiet, vispirms Šimānska kungam vārds lūdzu. Bezprecz poprzednią wypowiedź odnośnie Morza Bałtyckiego. Nu jā, paldies, es pilnībā piekrītu komentāram, kas tika izteikts par Baltijas jūru. Runa ir par nu, īstenu potenciālu problēmu, lielu problēmu, un uh, tas tā ir tam dēļ, ka mēs mm, precīzi nezinām, uh, bīstamo atkritumu mm, īstenos apjomus Baltijas jūrā. Mēs nezinām no Krievijas puses skaitļus, bet mēs zinām, ka ir arī korozija, kas laika gaitā mm, dara savu darbu. Mēs nezinām, kas ir eh, ticis nogremdēts, cik mm, ir eh, jāpaturprātā, ka Baltijas jūra ir praktiski slēgta jūra. Uh, Tā tad ir divas vietas, kas atšķiera Ziemeļjūru un Baltijas jūru. Ļoti maz e, straumja tur ir, un te varbūt vides katastrofa ir. Polijā bijuši gadījumi, kad zvejnieki cilvēki guva apdegumus no jūra atrodamiem produktiem. Tagad ir jāraugās un jāmeklē risinājums šim jautājumam. Tas, ir, tas maksā gana daudz, bet eh, tam ir nepieciešama arī drosme. Uh, Un ļoti bieži tad, kad um, tiek jūrā iemestas lietas, um, atbildība netiek um, īstenota. Komunistu laikā tas tā bija, un valstis, kuras apskalo Baltijas jūru, par to ir um, norūpējušās. Tad ir jārisina šī lieta, un kolēģis arī atzīmē. Mans jautājums ir šāds, kā mēs varētu rīkoties. Es vēlētos zināt, vai ir kādi pasākumi uh, paredzēti šajā jomā. Mm, tā ir uh, īsta bumba ar laika degli. Äh, Paldies. Tad, ja laikam mandāts būtu jāpaplašina, ka jādod pilnvars arī e, <clears throat> ķi, e, ieroču, e, e, nu tādā nekaitīgi padarīšanā tagad mūsu bijušai e, kolēģei Anē Lagrūsai došu vārdu, kas bija pagājušās sasaukumā mūsu kolēģi. Dodu jums vārdu, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies par jūsu uzaicinājumu! Es ar prieku atbildēju pozitīvi tam. Vēl jau vairāk prieks ir satikt pazīstamus cilvēkus un redzu, ka komiteja joprojām strādā tikpat intensīvi, rūpējoties par cilvēku veselības un vides drošību. Es vēlējos eh, jums arī pateikties par mm, doto pilnvaru mm, SEKA administrācijas padomē. Es strādāju ar Kristīnu Rudēnu, kolēģi, un uh, mēs esam uh, Eh, tiešām patīkam pārsteigtas un iespaidotas par aģentūrā veikto mm, darbu. Gerta Danseta vadībā eh, jūs varat iedomāties 5 darba gadi, 600 cilvēku, 30 tūkstošu vielu mm, tika reģistrētas. Eh, informatīvas sistēma ir ļoti sarežģīta un jāsveic aģentūras darbs, kas arī dzen ir ticis darīts tagad. Es vēlētos atbalstīt uh, mūsu direktoru teikto patiešām ir eh, gan nozīmīgs budžeta jautājums un par spīti eh, ierobežojumiem, kas tiek prasītas dalību valstīm, eh, ierēģņu līmenī ir smags darbs padarāms, un ja mēs vēlamies pāriet mm, uz labāku sistēmu, ir svarīgi sniegt finanšu līdzekļus aģentūrai. Tālāk jautājums, kas tika risināts arī jūsu delegācijas vizītes laikā augusta beigās un mm, ko atgādināja mm, jūs kolēģi Satū kundze. Jautājums par compliance check, mm, eh, atbilstības pārbaudu un Un tā ir lieta, kuru varbūt vajadzētu pārskatīt eh, likumdošanā tiesību aktos, jo aģentūrai tiek prasīts eh, pār, kontrolēt 5% mm, dosie šo lietu, un eh, kvalitāte, kvalitāte jau pārbauda dalību valstu iestādes, cik es saprotu, un šobrīd tas ir gan sarežģīti, mm, lietas nav pilnīgas, un kontrola nav tikai uh, Mm, tāda vienkārša operācija, bet tas ir arī rakstisku eh, paziņojumu jautājums, un mums ir tūkstošiem mm, dosie, visu nevar eh, kontrolēt ar datoriem, un mm, šai compliance check vajadzētu kļūt par tiešām eh, tādai svarīgai kontrole un ir jāievieš ļoti sarežģīta informātikas sistēma, lai visu pārbaudītu. Un mm, tas ir jautājums, kas mm, rūp ne tikai pār, mm, parlamentam, bet arī mums un administrācijas padomē ir grupa, kas pie tā strādā, lai saprastu, kādas ir grūtības uzņēmumiem, lai aizpildītu pareizi dokumentus jau uh, no paša sākuma un tā, lai nebūtu visu laiku jāatmet atpakaļ. Un, uh, lai precizētu arī, kas, kas no tā izriet. Nu, tas bija tas, kas man bija sākāms, tas man ir ļoti svarīgi, zināt, ka mēs rīkojamies neatkarīgi, nu, pat ja, protams, uz mani atstājuši iespaidu pieci parlamentā pārvadītie gadi. Man jāteic arī, ka varbūt ir eh, zināmas grūtības uh, maziem un vidējiem uzņēmumiem. Mēs esam izveidojuši ļoti sarežģītu sistēmu, bet tā ļoti pilnīga un uh, maziem un vidējiem uzņēmumiem uh, ziņojumi par ķīmisko drošību uh, vai da, drošības datu dokumenti produktiem ir uh, ļoti mm, tādi, tādas smagas lietas, uh, tas, tas var aizņemt līdz pat 300 lappusēm. Nu, jūs redzat, kā, kāda ir tā sarežģītība, un svarīgi šeit ir sveikt paveikto darbu, sveikt informātikas sistēmu. Uh, paust gandarījumu un paust gandarījumu arī par aģentūru un personālu, kuri ir padarījuši šo aģentūru par starptautisku aģentūru ķīmisko vielu jomā, un es domāju, ka jūsu institūcija, Eiropas institūcijai arī ir jāpaņem šis mērķis, jo ja mēs vēlamies uh, saglabāt mūsu industriju, mēs vēlamies uh, padarīt, uh, saglabāt vidas drošību, mums tiešām jārūpēs par to, lai Eiropa būtu līderis, un es eh, tiešām rosinu mm, eh, arī aizstāvēt šos aģentūras mērķus. Paldies! Paldies, un tagad vārds komisijas pārstāvim. Baumerta kungs no komisijas, ja jūs vēlties izteikties. Paldies, priekšsēdētāji. Es um, daudz nerunāšu, taču reaģēšu varbūt um, uz um, resursu komentāriem, kas attiecas uz komisiju. Diemžēl šeit nav neviena no vidas ģenerāla direktorāta, kas varētu uh, jūs informēt par biocīdu situāciju. Kas attiecas uz uh, regula, uh, regulu, par kuru jūs runājāt, mums bija viedokļa apmaiņa šajā sakarā par to, kā mēs varētu uzlabot šīs regulas um, stāvokli. Mēs saprotam, ka ir jāiegūt pēc iespējas vairāk resursu, taču tajā pašā laikā ir jāsaglabā līdzsvars starp pieprasījumu no rūpniecības nozares un eko. Un, protams, ir arī juridiskie ietveri, kas liedz pieņemt atsevišķus priekšlikumus no eko puses. Uh, Kas attiec uz pāriem aspektiem, es piekrītu Dancita kunga teiktajiem. Es domāju, ka es ne, neaizņemšu vairāk uh, laika, jo es domāju, ka Dancita kungs varēs labāk atbildēt uz uh, jautājumiem. Ja jūs vēlaties vēlreiz uh, ar mani diskutēt, tad labprāt. Paldies. Dancita kungam kā vārds. Lūdzu. Please. Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Es sākšu ar um, to, ka atbildēšu uz um, man uzdotajiem jautājumiem. Vispirms no Hasī kundzes, um, kas um, bija uztraukusies par šiem completeness checks, compliance checks, uh, pilnības un atbilstības uh, pārbaudēm un pāriem ierobežojumiem un uh, prasībām. Kas attiecas uz šo informācijas pilnību, Mums bija diskusijas ar interesētajām iesaistītajām pusēm, ko mēs darīsim ar šo informācijas eh, nepilnību vai pilnību un ko darīsim ar šo atbilstību. Ehm, eh, kad mēs pārbaudām eh, informācijas pilnību, mēs pārbaudām tikai to, vai sniegt visu nepieciešamo informāciju, taču kvalitāti var pārbaudīt tikai ar atbilstības pārbaudēm. Mums ir um, tūkstošiem lietu, kas uh, ienāk um, vienlaikus, līdz ar to tas uh, tiek izskatīts automātiski. Un tad um, arī uzņēmumiem um, ir skaidrība par to, kāda ir šī atbilstība, uh, kāda ir šī informācijas pilnība, vai sniegta visa nepieciešamā informācija. Uh, Mums ir plāni turpmāk arī uzlabot šo informācijas eh, pilnības pārbaudi. Kā jau es pirms tam teicu, moratorijas nākamajai reģistrācijai eh, sākas eh, rīt, un mēs esam iesaldējuši savu piln, informācijas pilnības pārbaudas rīku līdz nākamajai reizei. Kas attiecas uz atbilstību, mēs eh, šajā jomā mācāmies no savas pieredzes eh, praksē. Sākotnēji esam izskatījuši visas lietas eh, un skatījušies uz visiem lietu aspektiem, mēģinot tikt galā ar problēmām, nākot klajā ar rekomendācijām un vēstulēm. Taču Tagad mēs mēģinam mainīt savu praksi, jo vispirms jau, protams, ir nepieciešama pareizā informācija, jāievēro informācijas prasību aspekti, un tikai pēc tam var izvērtēt pilnīgu drošības instruktīvu atbilstību. Un tātad vispirms mēs koncentrējamies uz informācijas elementiem un tikai pēc tam uz drošuma instrukcijām. Un mēs ceram to visu pamazām risināt un pamazām tikt galā ar visām iesniegtajām lietām, ar visiem dosie, kam būtu kādas problēmas. Dosie ir, ir lietas, kas ir eh, kopumā atbilstīgas un ir, kas eh, visā visumā nav atbilstīgas, un tad mēs arī ar tiem, tiem pievēršamies eh, ļoti konkrēti un nākam klajā ļoti stingriem norādījumiem, Taču laimīgā kārtā šeit mēs runājam par um, izņēmumu gadījumiem. Pretstatā ļoti daudzajām, daudzajām um, dosie, kas kopumā ir atbilstīgi. Tātad tā daļa dosie, kas ir pilnīgi neatbilstīgi, to ir ļoti maz. Un ar tiem mēs cienamies ļoti stingri. Un tad, kas attiecas uz um, ierobežojumiem Kad mēs sakām, ka mums ir tātad piecu gadu rīču, vai precīzāk sešu gadu rīču pieredze, nākamā jūnijā mums tātad būs iespēja to nosinēt kopā ar parlamentu. Tad, nu jā, līdz šim mums ir bijuši tātad četri jauni ierobežojumi, kad um, komisija ir pieņēmusi ierobežojumu lēmumus. Um, Taču ir jāsaprot, ka ir vesela procedūra, kas ir jāievēro. Komisija ir pieņemusi vairāk ierobežojumu iepriekšējā gadu laikā, kas ir daudz senāki, līdz ar to šeit ir nobīde pieņemot eh, šos formālos lēmumus un ko veids komisija. Tātad ir vesels process sākot no priekšlikuma, ko ar kur nākt klajā dalībvalstis līdz eh, rezultātam. Tātad tas aizņem ļoti daudz laika. Mēs arī diskutējām ar kolēģiem par um, ierobežojumiem, kas nāca no agrākās likumdošanas, taču uh, galīgie lēmumi šajā sakrā tikuši pieņemti tikai nesen. Šeit mēs faktiski varam teikt, ka mūs ļoti sasaista likumdošana. Mēs esam uh, ļoti saistīti ar precīzajiem gala termiņiem. Kad dosie tiek iesniegts, tad mēs vairāk vai mazāk varam paredzēt, eh, kad mēs nāksim klajā ar atzinumiem. Un tad paiet laiks, kamēr komisija pieņem lēmumus, un tai nav termiņu. Un tas notiek caur komitoloģijas procedūru. Nākamais jautājums par eh, substitūciju. Kā mēs varam palīdzēt? Šeit mēs, protams, varam palīdzēt eh, palielinot um, apziņu par um, kandidātu sarakstiem un um, dažādi tādā veidā stimulēt šo jautājumu. Taču ir jāsaprot, ka tas ir ļoti tehnisks jautājums. Tas notiek kompāniju iekšienē, ir ļoti liels uh, noslēpumu sloks, uh, Un tātad eh, tas ir, eh, tā ļoti bieži ir eh, konfidenciāla informācija, un uzņēmumi vēlas izvairīties no tā, lai konkurenti uzzinātu viņu darbību saistībā ar šo uh, substitūciju aizstāšanu. Vairāk, mazāk kā puse no šiem klasificētajām vielām ir reģistrētas, līdz ar to Daudz uzņēmumi ir izmantojuši reģistrācijas termiņus, eh, lai pēc iespējas ātrāk reģistrētu vielas eh, un lai ātrāk eh, veicinātu šo procedūru. Kas attiecas uz informācijas pārvaldību, riska pārvaldību, saņemot informāciju. Šī informācija, protams, ir tiek izmantota, un mēs eh, nodrošinām to, lai sabiedriskajām iestādēm būtu pieeja visiem datiem, visai informācijai, arī konfidenciālajai informācijai, jo tieši valsts institūcijas eh, īsteno iniciatīvas, kas ir saistītas ar riska menedžmentu. Līdz ar to pašlaik eh, valsts institūcijām ir pieeja šai informācijai, lai varētu rīkoties. Es Dalībvalstis um, šogad arī ir sākušas um, vielu izvērtējumu, substance evaluation. Un tātad um, pa pozīcijām tiek izvērtēts, kur ir vēl kādi informācijas trūkumi un kas vēl būtu nepieciešama, un dalībās tātad sāka pamazām analizēt uh, dosie lai izvērtētu, kur vēl būtu nepieciešams um, darbs. Tātad ir būtiski saprast, ka šiem reģistrēšanas dosiem ir jābūt uh, ļoti augstas kvalitātes, lai pēc tam varētu balstīties uz augstas kvalitātes informāciju. Es nedomāju, ka es uh, pietiekami labi sapratu jūsu trešo jautājumu, jo tas bija ļoti konkrēts, tāpēc uh, mēs varētu to izrunāt divpusēji pēc sanāksmes. Kas attiecas uz um, finansējumu? Es jau runāju par to, ka ir būtiski, lai no vienas puses eh, biocīdu finansējums tiktu veikts adekvāti, un es arī esmu sazinājies ar eh, ģenerāldirektorātu, lai izteiktu savas bažas eh, par šo jautājumu. Mēģināsim rast kādus risinājumus. Jebkurā gadījumā ir jānodrošina tas, lai viss subsīdiju apjoms tiktu apstiprināts 2013. gadam, jo jebkura veida budžeta griešana būtu vēl ļaunāka un varētu apdraudēt vēl vairāk sagatavošanu jaunajai likumdošanai. Jūs runājāt arī par starptautisko pusi un par to, kā citas valstis to rēģē, sevišķi ASV un Ķīna. Kā mēs zinām, šīs um, valstis um, gatavojas um, potenciālajai likumdošanai, taču redzēsim, kā tas risināsies. Protams, ka šīm valstīm ir nepieciešams arī parlamentārais atbalsts jaunajai likumdošanai. Es tikai zinu, ka pirms diviem gadiem ASV jau sākās šis process, un um, redzēsim, vai tagad ir um, radusies kāda apetīte ASV pārskatīt viņa likumdošanu. Jo ir skaidrs, ka ar modernu likumdošanu viņiem būs iespēja ar mums apmainīties ar konfidenciālu informāciju, un tad mēs beidzot varēsim sākt dalīties informācijā un kopīgi darboties. Uh, mēs varētu dalīties arī tajā zināšanās, kas mums ir radušās rīča regulas ietvaros, taču līdz šim mēs to nesam varējuši darīt. Līdz ar to mēs um, ar nepacietību gaidām, kāds būs rezultāts viņu, no viņa puses. Um, arī Ķīnas jaunā vadība uh, pilnīgi noteikti vēlēs iznākt klajā ar labāku uh, likumdošanu un varbūt mazāk protektīvu likumdošanu tieši viņu iekšējiem tirgumu Par, vismaz viņi eh, pagaidām konsultējas. Un tā tad ir jau apzināšanās par labumiem, ko varētu sniegt jaunā likumdošana. Re, Rīčregulā arī ir elements, eh, kas eh, uz to atsaucas. Taču mums bija būtiski sadarboties ne tikai ar um, īstenošanas iestādēm, kas um, attiecas uz um, rūpniecības pusi, bet arī ar muitas iestādēm. Tāpēc mums jānodrošina, lai muitas iestādes būtu atbilstīgas un um, saskaņotu savu darbu ar pārējo inspektoru darbu. Kas attiecas uz uh, aizstāšanu šķiet par to es izteicos, kas attiecas uz fracking aspektu. Vides eh, ģenerāla direktorāts eh, jau bija aicinājis mums izteikties par eh, šo jautājumu un um, ir mēģinājums um, rast um, informāciju dosjē, cik lielā mērā tas varētu attiekties uz uh, šo fracking Un nav nekādas konkrētas prasības eh, līdz šim bijis par to, ka vajadzētu drošības instrukciju katrai detaļai, kas ir katrā vielā. Ražotājiem ir iespēja sagrupēt šos eh, elementus, eh, šīs daļiņas, kas veido vielas. Līdz ar to mums turpmāk būtu jādiskutē, kā tad mēs varētu panākt detalizētāku saprakstu par to, kas tieši ir vielās, lai mums arī būtu detalizētākas eh, drošības instrukcijas lietotājiem. Tātad tas ir, tā ir daļa no mūsu nākamās eh, daudzgada darba programmas, kas attiecas uz 14. Eh, pielikumu un uzņēmumiem, kas sūdzas sevišķi tās kompānijas, kas ražo hromātus un kuriem tās ir nepieciešams um, darbām. Un kas arī attiecas uz um, lidmašīnu ražošanu. Es domāju, ka daļa no šīs reakcijas un sūdzībām ir um, nepamatota, un tā ir neizpratne par to, kas patiešām notiek um, atļauju izsniegšanas procedūrām. Kompānijām nevajadzētu baidīties, ka būs, um, ka, ka šī uh, autorizācija, atļaušana notiks uh, kā uh, kāds aizliegums vai kā sankciju pasākums. Tas drīzāk ir stimuls veidot šo substitūciju aizstāšanu. Tas drīzāk tātad ir pozitīvs nekā negatīvs stimuls tiem, kam jau ir, tie, kas jau ir saņēmuši šo atļauju un kas ir uh, saistītas eh, ar laika ierobežojumiem, šiem uzņēmumiem, protams, ir jāatskaitās par to, kas ir padarīts, taču jebkurā gadījumā nevajadzētu tik ļoti uh, bažīgi raudzīties uz to. Un kopumā eh, tātad nākamgad būs termiņi autorizācijai, un jūs redzēsiet, ka būs daudz mazāk pieteikumu, jo ražotāji mēģina tādu, uh, atrast tādu laika grafiku, um, lai varētu veikt aizstāšanu savlaicīgi pirms um, šīs um, procedūras beigām. Divi jautājumi, kas attiecas uz ieročiem Baltijas jūrā un citu veidu piesārņojumu Baltijas jūrā, kā jau jūs teicāt, priekšsēdētā kungs, mēs neesam, tas uh, īsti neatiecas uz mūsu kompetenci. Mē, mums jānodrošina tas, lai vielas būtu pareizi klasificētas. Ja vielām ir kāds. Eh, nepareizs efekts, tad um, mums ir tās attiecīgi jāklasificē, ja tām ir kāda bīstama iedarbība, taču mūsu darbs ar to arī aprobežojas. Te bija arī runa par interešu konfliktu. Mēs um, uzmanāmies no tā, lai nebūtu interešu konflikta, un um, mēs mēģinām pārvaldīt um, procedūru tā, lai visi dalībnieki mūsu panelī uh, būtu eh, skaidri norādījuši to, kāda ir viņa situācija, lai nebūtu nekādu interešu konfliktu. Kas attiecas uz kandidātu sarakstu, ir būtiski, lai vielas virzītos pēc iespējas ātrāk no kandidātu saraksta uz eh, šo atļauju sarakstu. Ja rekomendācija nav veikta saulēcīgi, tad eh, jāsāk, jāiesaistās komisijai, un ļoti bieži ir pretošanās no rūpniecības eh, nozares puses um, šajā sakarā. Nākamo trīs gadu laikā, es domāju, ir grūti izstrādāt eh, kvantitatīvus mērķus. Galvenais būtu uzstādīt um, pareizus um, atbilstīgus mērķus, kas tiešām arī veicinātu pozitīvas pārmaiņas eh, cilvēku dzīvēm. Līdz ar to mēs eh, vēlētos eh, kopā ar komisiju un dalībvalstīm izstrādāt jaunu plānu par to, kad un kā mēs izskatīsim dosie un iekļausim tās vielas, kur ir potenciālās bažas par to bīstamību. Un tad arī uh, dalībvalsts varēs izlemt, vai kandidātu saraksts ir pareizais, vai ir vielas, kas var jau, vai arī tās varētu iekļaut kādā cita veida sarakstā, kuram, kur tam arī attiecīgi vajadzētu atrasties. Mums um, ir um, ļoti daudz darāmā. Mēs mēģinam darīt visu iespējamo, lai pēc iespējas ātrāk virzītos, virzītos uz priekšu. Un par spīti grūtībām mēs saglabāsim ambiciozos mērķus. Protams, ja atbilstības pārbauda ir ierobežota līdz 5%, tad tas varētu būt diezgan sāpīgi, ja beig beigās ir daudz plašāka problēma kas attiecas uz um, dosjē kvalitāti un atbilstību. Taču mēs um, mēģinām um, virzīties uz priekšu, sadarbojoties ar komisiju, lai nodrošinātu to, ka mēs tiekam galā ar mūsu izstrādātajiem un izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem. Tātad šeit ir arī jauktais eh, privātam publiskā finansējuma ieguldījums, kā tas arī ticis uzsvērts. Kā arī varam runāt par to, ka mēs eh, mēģināsim pēc iespējas vairāk veicināt eh, uzņēmumu iesaistīšanos Rūpniecībai būtu pēc iespējas ātrāk jāvirzās uz priekšu, pēc iespējas aktīvāk jāstrādā arī no savas puses. Mēs esam bijusi, bijuši ļoti aktīvi no mūsu puses, taču arī rūpniecībai pašai būtu jāvienojas un um, jāpanāk um, konkrēti uzstādījumi, lai pēc tam mēs arī varētu tos iekļaut savā sistēmām. Mēs sazināmies ar ražošanas um, ražotājiem, lai pieprasītu viņiem pēc iespējas uh, aktīvāku darbību no viņu puses. Es domāju, ka par statistisko aspektu es jau izteicos līdz ar to priekšsēdētāju kungs. Es uh, domāju, ka es esmu atbildējis uz visiem jautājumiem. Paldies, Danseta kungs par jūsu prezentāciju, arī par daudzu jautājumu atbildēšanu. <clears throat> Šeit izskanēja arī vēlmes. Vislielāko jūs pat labam izpildat. Kas pasūtina mūziku, tam nākas par to arī maksāt. Un tā nu mūsu pienākums ir sarunās ar padomi daudzgadu finanšu plānu jūsējo eh, izsist cauri, lai šīs vēlas, kuras esam pauduši attiecībā uz rīču, arī tiktu iznotas, kā arī iespējams cits lietas, tā būs ļoti smaga cīņa. Taču vidas likumdošana ir arī saistīta ar izdevumiem, un attiecīgi mums tad arī šie līdzekļi jums ir jāparedz. Un arī padomē, jo mēs kopīgi kā likumdevēji to esam nolēmuši, un mums uh, ir jāraugas uz aģentūras solīdu finansējumu, lai šodien pārspriestos savus uzdevumus jūs varētu arī labi pildīt. Sirsnīgs paldies, ka bijāt šeit. Mēs lepojamies ar savām aģentūrām. Tas dod mums pienoto vērtību visiem 500 miljoniem ES iedzīvotājiem, un daudz kolēģi arī pauda, ka Arī pavisam citas lietas ir vēl darāmas. Tātad mēs esam uz īstā ceļa, tas ir neglots ceļš, bet es domāju, ka mums kopā izdosies šo ceļu veikt labi. Un arī sirsnīgi gribu sveikt Ūdens kundzi, kas ir mūsu parlamentu pārstāvē. Atvainojiet, bija daži pārpratumi, bet priecājos, ka jūs tomēr arī varat būt šeit. Līdz ar to esam beiguši um, debats ar Dancet kungu un vēl jums visu labumu. Nākamais darba kārtības punkts 20. Sto darbībās dabas ar MV komiteju saistītās, tātad dabas resursu ilgspējīgas pārvaldības projekts. Vispirms došu vārdu kolēģim Čārvem. Viņš mums dos tādu ievadu. Un pēc tam dosim vārdu saviem viesiem. Bet vispirms kolēģim Čāvam vārds. Vielen Dank, dear colleagues. As an initiator and Paldies, darbie kolēģi, kas to projekta um, um, kontaktpersona vai uzraugs. Esmu pateicīgs komitejai, ka mēs tagad varam pētīt šo uzraudzības pagaidu pētījumu. Kad es šo projektu ierosināju, tad man šķita, un arī šodien joprojām man šķiet, ka šī ir resursu efektivitātes jomā viss neattīstītākā joma, jo lēmumu pieņēmēji tam nevelta pietiekošu uzmanību, un arī iedzīvotāji. Svaigūdens izšķērdēšana šķiet viņu skatījumā mazāk nozīmīgi nekā enerģijas vai citu resursu izšķēdēšana. Šajā pētījumā mēs cenšamies uh, piedāvāt Eiropai labas risinājumus. Eiropā pat laba nav krīzes attiecībā uz svaigūdeni bet ir liels trūkums vidusjūras valstīs un centrāla Eiropas valstīs, arī Ungārijā. Ungārijas vidienē tā ir nopietna problēma. 10% es iedzīvotājus skar ūdens resursu nepietiekamība, un šajā pētījumā es izteicu konkrētu ierosinājumu. Autoriem ne tikai Uh, analizēt esošo situāciju, bet arī parādīt risinājumus. Ko Eiropas parlamenta deputāti var darīt šajā jomā? Un pirmkārt, es domāju, ka mums ir jāmācās no labās prakses Eiropā, un es gribētu divus piemērus šeit piesaukt. Viens Bādenvirtembergā. Ja lauksaimnieks garantē, ka ūdens nesatur vairāk nekā 15 mg litrā nitrātu, e, lauksaimnieks saņem 200 eiro uz hektāru. Ļoti interesanti. Tātad Bādenes Vietembergas federālā pavalsts maksā par šo ieguvumu sabiedriskiem labumam. Un ir citi piemēri uz privātā pamata Francijā, slavainais uh, ūdens ražotājs Vitele, viņiem arī ir līdzīga sistēma, viņi noslēdz ilgtermiņa līgumus ar zemniekiem, atbalstot viņus ar 200 eiro par hektāru, un tā ir paušāla summa, pašā sākumā jau 150 tūkstoši eiro, lai sektu zemnieku izdevums, eh, vides, eh, lauksaimniecības tehnikas uzlabošanā. Es domāju, ka labai praksē vajadzētu arī sekot otrs. Otra tēma ir tehnoloģijas modernizēšana. Ne tikai eh, lauksaimniecībā, arī pilsētvidē mums ir liela problēma ar ūdens izšķērdēšanu piemēram, Izraels uzņēmumu pārstāvs man sacīja, ka pirms <clears throat> Londonas uh, ūdens uh, apgādes sistēmas modernizācijas 30% tika vienkārši zaudēti tehnisku trūkumu dēļ. Trešais. Ūdens atkārtotās izmantošanas problēma Eiropā. Tas ļoti neliels procents, ja salīdzinām ar Izraelu, kur 80% ūdens tiek reciklēta. Eiropā vislaukstākais radītājs ir Spānijā 25%, citās dalību valstīs krietni mazāk. Ja raugāmies uz ūdens reciklēšanu, tad mums ir daudz ko darīt. Trešais elements - stimuli piemēram, apūdiņošanas jomā. Daudzās dalībvalstīs nav uh, cenu par patērētu ūdens daudzumu, un tādēļ uh, lauksaimnieki nav ieinteresēti svaigūdens uh, ekonomēšanā. Ir jādod šādi stimuli viņiem. Galvenais secinājums šajā pagaidu pētījumā, starposmu pētījumā, attiecībā uz ēst likumdošanu, nekādi ēs uh, vienotie standarti, nekādi ēs pamatlikumdošana neeksistē attiecībā uz jautājumu, kādu ūdeni var izmantot apūdenošanai un cik tas ir cik tam ir jābūt attīrītam. E, tas ir ļoti nopietnas trūkums ēs līmenī, un es domāju, ka mums ēs līmenī jārada likumdošana, jo ūdens reciklēšana, atkārtot izmantošana, lai to veicinātu, un otras puses e, mums ir arī nepieciešama vienota standarta šajā jomā. Visbeidzot, esmu priecīgs, ka vienotās lauksaimniecības uh, politikas reformas ietveros, zaļumošanai, zaļošanai ir svarīga loma, un tā arī atbrīvos līdzekļus e, e apūdiņošanas sistēmu izveidē Eiropā. Man bija grozījums, kas bija nedaudz diskriminējoši attiecībā uz vecām dalībvalstīm, un bija grozījums, kas paredzēja, ka ne tikai eh, jaunās, bet eh, visas jaunās vecās dalībvalsts var izmantot šos līdzekļus uh, apūdiņošanas sistēmu modernizācijai. Paldies! Paldies! Un tagad dosim vārdu mūsu uzaicinātiem viesiem. Vispirms Sanda Bērman no Biointelligence Service. Um, indeed. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es um, tik tiešām šodien prezentēšu rezultātus, starp rezultātus no pētījuma par ilgspējīgu dabas resursu pārvaldību, sevišķi koncentrējoties uz ūdens resursu izmantošanu. Pētījumu ir veicis eh, Eiropas eh, pētījuma centrs eh, un mūsu Projektam ir diva veida fokus. Runa ir par dabas resursu pārvaldību, kā jau tikko dzirdējām, jo ūdens resursi ir ļoti būtiski. Un, protams, tie ir arī saistīti ar lauksaimniecību Ūdens ir būtisks resurss lauksaimniecībai, bet lauksaimniecībai ir arī liela ietekme uz ūdens resursiem, gan pozitīva, gan negatīva. Pirmkārt, šeit jau ir liela pētījumu, tehnoloģija un labākās prakses loma, lai veicinātu efektīvu ūdens izmantošanu. Mums ir tādi aspekti, kas eh, ir apusē izdevīgi šajā jomā, gan augsnes, gan eh, gaisa, gan biodiversitātes eh, jomā. Un, protams, ka ir nepieciešams arī turpmāks atbalsts, piemēram, ar KLP starpniecību. Neapšaubāmi būtu jāpārskata tas, kāda veida iespējas tad mums ir pieejamas, lai pārvaldītu augsnes izmantošanas veidus. Un šeit mēs varam arī atsaukties uz KLP politikas pasākumiem tieši ūdens jomā. Mēs varam redzēt um, šajā schēmā, kādas ir galvenās uh, jomas, kāda galvenie izaicinājumi Eiropas Savienībā ūdens izmantojuma jomām. Viss uh, vairāk jo, protams, mēs eh, te redzam eh, enerģijas eh, ražošanu, kas tad aizņem 45%. 22% izmanto lauksaimniecībā, tas ir vidējais rādītājs, taču ir jāsver, ka ir ļoti liela nevienlīdzība starp dalībvalstīm. Vairāk nekā 80% ūdens tiek izmantot Spānijā apūdeņošanai. Protams, ka sevišķi vidusjūras reģionā parādās, sevišķi šajā reģionā ir problēma saistībā ar svaigūdens iegūšanu, taču tas nav vienīgais reģions. Tas eh, parādās arī dienvidu austrumu Anglijā un apvienotās karalistes daļā, Lielbritānijas daļā un arī Centrāla Eiropā. Kad jūs izmantojat ūdeni, jūs izmantojat arī enerģiju, līdz ar to šeit ir vairākas saistītas problēmas. Ir paredzams, ka klimata izmaiņas tikai sāstinās pašreizējos trūkumus un problēmas. Izaicinājumi, ar kuriem jāsaskars lauksaimniecībā, pirmkārt jau ir ūdens pieejamība. Ūdens tātad tiek izmantots gan irigācijai, ja papudeņošanai, gan um, lopu dzirdīšanai, gan citiem iemesliem. Otrais izaicinājums ir ūdens kvalitāte. Piesaņots ūdens ir ļoti liela problēma. Treškārt, um, ūdens uh, ieplūšana upju basēnos un visbeidzot um, augsnes funkcionalitāte. Jo ir jāsaprot, uh, ka Šeit uh, ūdens tīkls um, ir saistīts un um, ir tātad zemūdens avoti un zemūdens avoti tīkls, kurš um, var tikt piesārņots, um, piesārņojot augsni. Runājot par um, starposma ziņojuma atklājumiem, šeit ir bijusi bijušas eh, vairākas eh, pētījuma iniciatīvas eh, par efektīvu ūdens izmantojumu Eiropas Savienībā un ir nonākti, nu, esam nonākuši pie secinājumiem, kā varam izmantot racionālāk ūdens resursus, koncentrēties, piemēram, uz integrētu ūdens resursu menedžmentu un palielinātu sadarbības gan horizontāli, gan vertikāli, gan starp vairākiem ūdens izmantotājiem, gan arī starp institūcijām Eiropas Savienības līmenī. Ir arī pētījumi, kas norisinās um, ekonomiskās um, politikas instrumentu jomā, un arī tātad um, pētījumi saistībā ar ūdens izmantojumu industriālajām jomām, kas attiecas uz uh, ekoloģiskajiem aspektiem, tātad ir jādomā par tiem elementiem, kas jāsaglabā, lai nodrošinātu ekoloģisko biodiversitāti. Un pašlaik mēs esam identificējuši tātad ūdens pieejamību, augsnes funkcionalitāti un ūdens kvalitāti kā galvenos problēma aspektus. Tehnoloģijas, kas būtu pieejamas, um, ir um, dažādas. Tātad um, Eiropas Savienībā pastāv dažādas iespējas, tām visām ir dažādi uh, pozitīvi aspekti pielietojot Eiropas Savienībā, un tas uh, attiecas uh, atkarībā no reģiona, tad arī var mm, piemērot attiecīgi šīs iespējas. Ir vairākas kategorijas. būtu gan monitorings, gan um, dažādi standarti un izvērtēšanas metodes ir um, dažādi veidi tehnoloģijas, kas um, var palīdzēt samazināt ūdens zaudējumus, um, dažādas irigācijas iekārtas, tāpat arī iekārtas ūdens uzkrāšanai, dažāda um, lauksaimniecības um, Menedžments pareizi tātad um, augsnes un um, um, graudu augumu izvēle, kas būtu jāsēj. Un mēs uh, vairāk informācijas jūs varat atrast um, starpposma ziņojumam. Runājot par labajām politikas praksēm, mēs esam pētījuši gan lauksamniecības, gan pilsētvidi. vidi kā arī saiknes starp abām. Un tieši Eiropas Savienībā ir visnotaļ pozitīvs aspekts šajā saiknē. Tāpat jāuzsver um, tas, ka politikas var palīdzēt īstenot um, šīs aktivitātes darbībām un um, īstenot tās praksē. Un pilnīgi noteikti būtu jāņem vērā eh, viss šis kopums, eh, izvēlēties politiku. Lielas paldies, Bērmanas kundze, par šo prezentāciju. Es vēlētos tagad dot vārdu Polovkovas kundzei, kura pārstāv Eiropas eh, vīdes politikas institūtu. Ar nepacietību gaidām jūs prezentāciju. I will continue on. Paldies! Es turpināšu par mūsu kolēģis prezentāciju. Ir tātad divi galvenie elementi, divas galvenās jomas, un viena no tām ir augsnes pārvaldība. Augsnes pārvaldība ir menedžments, ir būt ļoti labvēlīgs uz ūdens resursiem. Ja mēs uzlabotu augsnes eh, pārvaldību, tad tas nodrošinātu ļoti daudz ieguvumu. Tas eh, nodrošinātu augsnes eh, funkcionalitāti un kapacitāti, lai sniegtu atbilstīgus ekosistēmas pakalpojumus, kā piemēram ūdens uzkrāšana ilgtermiņā. Un tādējādi mēs varētu palīdzēt lauksaimniecībai pielāgoties klimata izmaiņām un cīnīties ar to. Tajā pašā laikā augsne var kalpot arī par um, oglekļiem piesaistītāju. Iepriekšējo desmitgažu laikā ļoti daudz Eiropas um, augsnes ir drīzāk kļuvušas par um, oglekļa avo, emisiju avotiem. Vai tas būtu vai cita veida emisijām avotiem, vai tas būtu erozijas vai dažādu uh, ķīmisko izmantoto vielu dēļ. Taču tas arī var būt uh, oglekļa piesaistītājs. Līdz ar to ir ļoti būtiski izmantot augsni pareizi, lai, samags, lai samazinātu emisijas no vienas puses un no otras puses uh, saglabāt oglekļa CO2 piesaistītājus. Kā to var darīt? Ir daudz dažādu augsnes pārvaldības veidu. Ja ir labas augsnes pārvaldības veids, tad tas var tikt darīts, tad to e, veicot var izstrādāt labākos e, sasniegumus, kādus varat panākt. To var darīt, piemēram, attiecīgi izvēloties e, sējumos augus, graudaugus. To var darīt arī pareizi izvēloties um, lauksamniecības tehnikas. Varbūt arī sinerģija ar ūdens pieejamību, taču nevienmēr tas parādās. Ja mēs pārvaldām augsnes izmantošanu, uh, tad tas sniegs nozīmīgus ieguvumus un palīdzēs pielāgoties klimata pārmaiņām. Ir vesela virkne šādu iespēju, un šeit var tikai minēt eh, tikai dažus veidus. Saraksts ir patiešām garš, un to jūs atradīsiet starposma ziņojumā. Ir eh, daudzi un dažādi visnotaļ vienkārši veidi, kā ar to tikt galām. Un tas eh, viss tad ir saistīts eh, ar pareizām, um, atbilstīgām lauksamniecības tehnikām, pareizu augsnes izmantojumu, atstājot um, eh, daļu lauksamniecības teritoriju vienam vieniem eh, graudaugiem un daļu citiem, vai, piemēram, saglabāt pļavas. Šī projekta ietvaros eh, bija tātad arī vēl viens nopietns eh, aspekts, un šeit runa tātad ir tīri par lauksaimniecības politiku. Mēs esam izvērtējuši vairākas tendences, kas ir saistītas ar ūdeni, nu, ūdens izmantojumu un kurus uh, ietekmē lauksemniecība un kas ietekmē lauksemniecību. Es eh, to šeit neprezentēšu, jūs visticamāk zināt ūdens pieejamības eh, jautājumus. Tās ir problēmas, kas ir saistītas ūdens piesāņojumu no pesticīdu un citu ķemisko vielu puses. Jūs eh, varēsiet atrast daudz vairāk detaļu starposma ziņojumā. Analizējot um, tos uh, pasākums, kas parādās uh, KLP ietvaros, tur uh, parādās vesela virkne šādu pasākumu. Šo pasākumu vidū šķērs atbilstība un um, vides un lauksaimniecības pasākumi ir ļoti būtiski, lai veicinātu situācijas uzlabošanos visā Eiropā attiecībā uz ūdens pieejamību. Ir ļoti būtiski paturēt prātā, ka joprojām nav skaidrs, kāds būtu finansējums, jo ir ļoti grūti saprast, kādi būtu tieši skaitļi, kas attiektos um, uz katru vides jautājumu atsevišķi. Ir grūtības, kas ir saistīts arī ar šo pasākumu efektivitāti. Un te ir jāpiemina tieši pirmais un otrais pīlārs. Lauksimniecības un vides pasākums, kas ir ļoti būtisks um, un kas um, ļauj augsnes pārvaldību pielāgot precīzi vajadzībām, tad šeit var runāt par tādiem pasākumiem, kas um, pilnīgi noteikti jāpielāgo katram reģionam atsevišķi. Tad pasākumiem ir jābūt konkrēti vērstam uz katru reģionu, katram jāatbilst konkrētām vajadzībām. Laika posmā no 7. līdz 13. gadam varam teikt, ka pasākumi ir attiekušies uz tādiem aspektiem kā ūdens kvalitāte, ūdens plūsmas pārvaldība upju gultnēs, ūdens piemība un šķērs darbības, jeb cross-cutting actions. Kā tieši šie pasākumi ir īstenoti dalībvalstīs, tas ir viens jautājums, bet otrs jautājums ir par to, cik efektīvi šie pasākumi ir bijuši. Uh, Mēs esam ievākuši ļoti daudzus piemērus ar konkrētām un daudzsološām schēmām daudzās dalībvalstīs. Esam tos klasificējuši atkarībā no izskatītajām problēmām. Ir um, daudz dažādu pozitīvo rezultātu, to starp pesticīdu un citu ķemisko vielu uh, samazināšana izmantojumā lauksamniecībām ir zināmas grūtības um, izvērtēt um, tiešo ietekmi maksājumiem, kas tiek uh, maksāti, lai atbalstītu tos um, lauksamniekus, kas izmanto mazāk ķemisko vielu. Taču pilnīgi noteikti ir skaidrs, ka pozitīvi aspekti pastāv. Mērķi ir ļoti plaši un sarežģīti, un ir visnotaļ ierobežots datu apjoms. Tāpat arī jāpatur prātā, ka ūdens uzlabošanās, ūdens kvalitātes uzlabošanās aizņem ļoti daudz laika, lai būtu tiešām redzami rezultāti. Līdz ar to nav pārāk daudz pētījumu, kas tiešām varētu izvērtēt ūdens kvalitātes uzlabošanos. Daži jautājumi, kas um, attiecas um, uz um, da, dažas problēmas, šajā jomā tieši ir satīts ar to, ka nav pietiekami konkrētu un stingru mērķu. Un tas ir tādēļ, ka paredzot um, maksājumus, um, ja nav ciešas saiknes ar konkrētajām, konkrētajiem reģioniem, kur pastāv problēmas, tad uh, te rodas problēmas, un tieši to arī atklāja revīzijas palāta. Bet tas viss ir konkrētāk minēts um, starpposma ziņojumā. Kas attiecas uz pasākumiem, kas ietvert maksājumos dažādu veidu augsnes eh, pārvaldībai, te ir arī kapitāla investīcijas eh, otrajā pīlārā un infrastruktūra, kas attiecas uz eh, ūdens, uz peļņu, kas ir gūta ūdens pārvaldības rezultātā. Problēmas visi pasākumi ir, eh, ir ietverti arī eh, turpmākajā KLP un eh, paredzētais, paredzētie labumi, kāda varētu tikt gūt no šitām investīcijām, ir piemēram ūdens pieejamība, un to varētu panākt dažādos veidos, kā piemēram ūdens atkārtot izmantojums, kā piemēram lietas ūdens lauksamniecībā, un arī modernizējot um, irigācijas sistēmas. Tāpat um, pastāv investīcijas, um, lai moderniz modernizētu drenāžu sistēmas, un tāda ir šie pozitīvi aspekti. Taču ir arī nopietni jautājumi, kas rodas um, no vidas viedokļa par šādu veidu investīcijām. Proti, ir ļoti maz vai faktiski nav pierādījumu par investīcijām, kas ir ieguldīts investīcija irigācijā, ka tas tiešām var arī būtu kādi rezultāti ūdens uzglabāšanām. Drenāža. Nu, tie, kas saprotam um, drenāžas nozīmi Eiropas um, vidē un kā tas ir efekts uz biodiversitāti un uz augsni, tad uh, šie cilvēki noteikti saprot, uh, ka ir riski saistībā ar um, uh, riski, vidas riski un lauksainicības riski. Līdz ar to šeit tad trūkst konkrēti pierādījumi par to, cik lielā mērā tas ir pozitīvi šādas investīcijas. Turpmāk mēs um, izstrādāsim detalizētāku izvērtējumu, mēs uh, daudz vairāk uh, apņemsimies uh, veikt daudz konkrētākas darbības un arī e, varam teikt, ka ziņojumi tad attiec uz martu un maiju mēnesi. Paldies, Polakovs kundzei, un tagad Tatarels kungam un Vittorio Prodī vārds citi kolēģi pieteikšies nav debatēs. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, ka jūs šos divus to projektus iekļāvāt darba kārtībā. Tas man dod iespēju uzdot jautājumu par metodiku. Mēs jau saņēmām ieskatus tos noderīgajā darbā, bet mūsu problēma ir tāda, kā mēs varam stos darbu padarīt vēl liederīgāku. Bieži man rodas iespējas, ka stos darbība ir tāds pašmērķis nedaudz. Stos pētniecība tomēr būtu jāsaist ar komiteju darbu, īpaši šīs komitejas darbu. Tādēļ mums ir jāroda ceļi, lai arī tik galā ar tehniskiem zinātniskiem jautājumiem, ar kuriem mūs diendienā konfrontē un arvien nākas atzīt, ka tik labi nepārzinam šos jautājumus. Un tā nu lobbyisti mūs <clears throat> stumda un bīda vienā otrā virzienā uz to, kā šī parlamenta panels <clears throat> neatkarīgi zinātnieku un pētnieku atzinumu resursi taču varētu mums pavērt iespējas kvalitatīvāk strādāt, būt neitrālākiem, ņemot vērā šos daudzos lobbystus, kas visu laiku mums mācas virsū. Jāstrādā cieši ar sto, tādēļ es domāju. Es to nepārstāvu ne savu politisko grupu, ne savu delegāciju, es pārstāvu šo komiteju. Un tas taču ir gal galā arī uzdevums mūsu prezidijam arī vajag apkopot galvenās tēmas, kuras ierosina komiteja, un tas jā, nodod tālāk sto kā darba uzdevums. Mēs ar to esam organizējuši arī ļoti laba līmeņa pasākums, seminārus ar lieliskiem ekspertiem. Man ļoti žēl, ka nākas konstatēt, ka <clears throat> deputāti, kad gan tie saņem uzaicinājumus uz šiem pasākumiem, tikai reti piedalās vai arī mazskaitlīgi un šīs aktivitātes netiek pietiekoši izmantotas, es domāju, mums tās vajadzētu izmantot labāk. Paldies, tātad Rels kungam, nākamam Vitorio Prodivārds. Paldies priekšsēdētāji par iespēju izteikties. Es eh, arī dzen vēlētos turpināt mana kolēģa Tatarellas teikto. Es pārstāvu vides komiteju stoā. Un tādējādi, zināmā mērā, es eh, jūtos atbildīgs par atsevišķiem projektiem. Projektiem, kuriem vajadzētu novērst trūkumus, kas parādījās mūsu dažādu diskusiju gaitā. Te es eh, domāju, par eh, debatēm, kas notiek, par tehnoloģijām, kas ļauj nodrošināt ar pārtiku desmit miljārdu iedzīvotāju populāciju. Te ir runa par nano eh, drošību, toksikoloģijas eh, problēmas, kas saistāms ar jaunajām daļiņām sākumā. Uh, Tās bija gaisā, bet eh, tagad eh, mēs tās zinām arvien eh, labāk pateicoties nanometram. Ir arī dažādas ētiskas dabas problēmas, kas rodas. Tās rodas saistībā ar jauno tehnoloģiju izmantošanu, cilvēka genomu izmantošanu making perfect life and human enhancement. Cilvēka uh, uzlabošana, izcīlas, eh, perfektas dzīves radīšana, pie tās to strādā, un tas ir ļoti vērtīgs elements, kuru parlamentam vajadzētu labāk izmantot. Prezidents Barozo uh, nu, tagad ir ieguvis zinātnisko padomnieku, un mums bija iespēja mm, viņu satikt. Viņa strādā kopā ar Barozo kungu, mums bija, un viņa mm, ir mm, mūsu dialoga sarunas partneris. Es no savas puses esmu jūsu rīcībā, ja vēlaties, lai mēs turpinām diskusiju par sto. Un tagad es vēlētos precīzāk izteikties par pētījumu, kas mums tika prezentēts par ūdeni. Manuprāt, mums ir jāņem, gal, jā, jāņem vērā galvenokārt piemērošanās klimata pārmaiņām, jo mēs zinām, ka ūdenim būs izšķirošā loma piemērojoties klimata pārmaiņām un mūsu teritoriju kopējai pārvaldībai būs jāmainās atkarībā no ūdens pieejamības vai pieejamības trūkuma. Līst lietus, kas mm, līst mazāku laiku, bet ir krietni mm, spēcīgāki, kā izvairīties no zemes erozijas un citām problēmām. Tām jābūt mūsu uh, rūpju lokā, ūdens pārvaldības jomā. Un, protams, mums ir jāveicina klimata izmaiņu seku māzināšanās, strādājot pie ūdens pārvaldības. Runa nav par ūdeni kā tādu, bet visām sekām, tās var būt arī pozitīvas. Nevajag visu skatīt eh, no katastrofiska skatu punkta. Nu, piemēram, fosfors. Pēc aptuveni 50 gadiem iespējams, ka mums eh, pietrūks fosfors. Fosfors tiek izmantots eh, visai plaši lauksaimniecībā, vai mēs ļausim fosfātam Mm, pāzust vidē, vai mēs centīsimies uzlabot uh, ūdens pārvaldību, jo īpaši pilsētzonās, lai censtos atgūt organisko daļu un labāk to izmantot. Piemēram, izmantot, lai uh, radītu enerģiju. Mums jāņem vērā, ka ir daudz uh, vielu, organiskajos pārpalikumos, tostarp arī lauksaimniecībā. Un mm, šos elementus var saglabāt, un jo īpaši tas attiecas uz pilsētzonām. Ūdens pārvaldība, pārstrāde, mm, tā ir mm, ļoti plaša joma, kas sasaistās ar citām vēl. Protams, ir iespēja izmantot lietus, ūdeni, kuru varam uzglabāt, pārstrādāt un atkārtot izmantot. Un tā kā pilsētas arvien izplešās, tad lietus vairs nesasniedz zemes slāņus un uh, Tām var būt katastrofiskas sekas, tam tādas ir jau. Un es domāju, ka mums tiešām vajadzētu padomāt par pētījumu no dažādiem skatu punktiem. Hamburgas, Hamburgā ir kvartāls, tāda vieta pilsētā, kur mm, notiek eh, pētījums, izmantot uh, notek ūdeņus, organisko atkritumu ūdeņus, kurus var atkārtot izmantot, nošķirot organisko daļu no ūdens. Organiskā daļa pēc tam tiek atkārtot izmantota, lai ražotu enerģiju. Mm, tiek izmantoti dažādi, dažādi elementi, dažādas vielas, kurus var izmantot arī lauksaimniecībā. Šie pētījumi ir ārkārtīgi interesanti. Un tā ir daļa no mm, mūsu piemērošanās klimata pārmaiņām, teritoriju pārvaldība. Un dažādu vielu atgūšana, iegūšana, kurai ir ļoti liela mm, potenciāla ietekme, domājot par mm, dažādu vielu trūkumu, kas varētu pienākt. Domāju, ka mums jākoncentrē visa mūsu uzmanība ar šiem tematiem, un mēs nevaram atļauties zaudēt mm, jebko, ko mēs varētu atgūt. Ekstern. Jā, Paldies mūsu zinātniekiem uzaicinātiem par prezentācijām, tātad Rēla kungs un Prodi kungs nu pat uzdevu jautājumu, kā mēs to darbu varam labāk integrēt vidas komitejas darbā. Viss saprot, ka tas it kā ir svarīgi, bet kā mēs to varam izmantot saviem ziņumiem, savam ikdienas darbam, un es gribētu lūgt divas lielās politiskās grupas, vai arī tos viņu pārstāvs, kas vēl ir šeit klāt, ka tās izstrādātu, tātad politiskās grupas ierosinājums, un koordinātoru sanāksmē mēs tad varētu par to pārdomāt, kā to uzlabot. Jo šo avotu mums vajadzētu izmantot. Šeit tiek labs darbs veikts, un vajadzētu efektīvāk padarīt šo sadarbību. Līdz ar to esam beiguši. <clears throat> Trīs deputātiem es jau tagad netaisos dot vārdu tādēļ, ka nākamais darba kārtības punkts. Tad man arī visiem pāriem jādod vārds, bet mums es ierosinātu darīt tā. Mekevenas kundze ir, uh, Linda Mekevena ir koordinātore. Tad uh, šos priekšlikumus caur viņu tad iesniegt. Paldies par debatēm, arī par jūsu prezentāciju. Un tagad pievēršamies nākamajam darba kārtības punktam. Un tagad dosim vārdu tikai kolēģei Lindai Mekevenai. Runa ir par mutisku atbildamo jautājumu numur 2012 šķērsīta 08 pārgājas kvalitātes direktīvu saistībā ar slāpekļa dioksīdu. Lūdzu, Līna Mekevena. Paldies, priekšsēdētājs, tikai ir ierosināt, kas tos cilvēki varētu būt proaktīvāki un kontaktēt referents. Es zinu, ka uh, parlamenta bibliotēkas arī, bibliotēka arī uh, izstrādā labs ziņojums, bet mēs par tiem neuzzinām. Pretējā gadījumā daudz labas darbs tiek darīts, un mēs par to vienkārši neuzzinām. Ir jābūt proaktīviem no abām pusēm. Mēs ar, ar vidas departamentu arī esam runājuši, nebaidīsimies deputātu birojies vērsties tieši. Pretējā gadījumā mēs visu laiku eh, pētam, pētam, pat neatsaucamies uz tos atzinumu. Šorīt man jautājums ir tāds, parasti mēs dot par to jautājumu vispirms komisijai vārdu, tas ir saistīts ar gaisa kvalitāti. Komisija ir uh, veikusi analīzi par to, kā dalība valstīm veic ar esošo gaisa kvalitātes uh, mērķu izpildi, un mēs zinām, ka dalība valstis, pilsētas dalība valstīs, viņām nav viegli šos mērķus sasniegt, un pilsoņus dod tā jautājumu, vai tas ir tādēļ, ka dalībvalsts un pilsētas īsti neņem nopietni likumā paredzētos mērķus, jeb vai tas ir, kā mēs zinām no dažām valdībām un pašvaldībām, ka mēs ar <clears throat> transporta līdzekļiem un transporta līdzekļu tehniskiem standartiem īsti netiekam uz priekšu, un eh, pašvaldības neko daudz nevar darīt, ja uh, <clears throat> dīzeļemisijas ir ļoti liels. Tātad jautājums ir, cik tālu komisija tikusi savā direktīvas an uh, izpildes analīzē, kādu galveno problēmu tā saskat. Um, tad kā veicas ar izpildi? Un kāda ir jūsu analīze par direktīvas izpildu? Ko jūs no tā mācīsieties jaunajā likumdošanā, attiecībā uz jauno likumdošanas paketu, vai jūs piedāvāsiet jaunas standarts? Paldies, Linda McKeven. Tagad vārds komisijas pārstāvim pārstāvēji. Thank you. Good morning. Paldies. Labrīt, priekšsēdētāj kungs, cienījamie deputāti. Es paldies par jautājumu. Es esmu no gaisa kvalitātes eh, un trokšņa jautājumu nodaļas. Atcaucoties uz jūsu jautājumu, es uz to atbildēšu vēlāk, taču pirms tam es vēlētos apstiprināt to, ka komisija tik tiešām saņēmusi 2011. gada gaisa kvalitātes datus no visām dalībvalstīm, un tik tiešām ir daudzas dalībvalstis, kurās PM2 un NO2 ko ir ļoti daudz, un, un PM tātad ir um, dienas svētības, un NO ir uh, gadvētības. Um, Pastāv tātad šīs gaiskotētas uh, zonas drīzāk nekā valstu teritorijas. 2011. gadā bija 250 um, zonas, kuras pārsniedza desmit, uh, kuras pārsniedz, pārsniedz dienas vērtību. Uh, Un bija arī visnotaļ daudz zonu, kuras pasniedza gada zonas. PM ierobežojumi beidzās 2011. gadā, taču NO2 dalībvalstis vēl joprojām var norādīt šīs laika ierobežojumu paziņojumus. Un šodien mēs esam saņēmuši 202 zonu paziņojumus. NO2 problēmas lielā mērā ir saistītas ar um, satiksmi, transportu, nu, un jo sevišķi dīzeļu motoriem. Taču pie tās atgriezīšos vēl vēlāk. Dažas dalībvalstis ir um, teikušas, ka astoņām zonām. Līdz pat 20. gadam nevarēs sasniegt atbilstību mērķiem, taču koncentrējoties uz šiem laika ierobežojumiem, mēs aizmirstam citus jautājumus. Tad ir deviņi mēneši, lai iesniegtu šos um, laika paziņojumus, un um, līdz šim ir tikai puse zonu, kas ir identificētas. Tas 40-15% gadījumu nav nekāda iebilduma no mūsu puses, jo ir bijusi atbilstība tiem kritērijiem, kas ir noteikti gaisa kvalitātes direktīvā, un esam izteikuši iebildumus 50% gadījumu, kas tātad attiecas uz NO2. Starp 12. gada decembri un 13. Um, gada 1. ceturksni Vācijai, Francijai, Spānijai un Luksemburgai būtu, ir, um, um, būtu vēl dažas problēmas jārisina. Mēs saprotam, ka dalībvalstīm ir iespēja arī iesniegt uh, jaunus uh, elementus un pierādījumus uh, tam, ka nosacījumi, kas ir norādīti likumdošanā, ir ievēroti. Jāsaka, ka visas detaļas paziņojumi. Viss pārējais, visu komisija ir publiskojusi savā mājaslapā, un mēs mēģinām tad ievērot savu skatāmības principu. Atcaucoties uz um, atļautajām emisijām, šeit es varu teikt, ka mēs pašlaik mēģinam finalizēt mūsu īstenošanas stratēģiju, un tas attiecas uz PM10 Un mēs mēģinām šeit eh, traktēt visu ietveru kopumā, tātad visu gaisa kvalitātes politikas dimensiju. Kas attiecas uz PM10, mums ir četri gadījumi, ko esam, ar kuriem esam celši prasību Eiropas Savienības tiesā. Tri, trīs gadījumos jau ir paziņoti spriedumi, un Atlikušiem spriedumiem ir um, formāls vēstules ar paziņojumiem, lai nodrošinātu to, ka pārkāpumi būtu pēc iespējas uh, mazāki. Ar to priekšsēdētāj kungs un cienījamie deputāti šķiet es uh, esmu atbildējis uz jūsu jautājumu un labprāt papildināšu to, ja tas uh, būs nepieciešams. Vielen Dank. Ich habe einige Paldies. Daži deputāti ir pieteikšies debatēs. Kļūst skaidrs, ka mēs kļūstam par savu, savu panākumu upuriem, kas attiec uz eiro 5, eiro 6. Tātad uh, transporta līdzekļi kļūst efektīvāki, bet citiem esodēļ slāpekļu dioksīdu izmeši pilsētās pieauga Un š, eh, mēs esam noteikuši šeit ambiciozu pieļaujamo maksimālo piesārņojumu attiecībā uz AP2 siltu, un to nebūs viegli izmantot. 2013. gads būs gaisa gads, mums jāgādā par svaigu, tīru gaisu Eiropā un par stratēģijām, kā to iznot. Divi ir pieteikušies, Vitorio Prodi un Linda Mekevena. Lūdzu, Vitorio. Grazie, eh, Presidente, e grazie alla Commissione per il riferimento. Paldies priekšsēdētājiem, paldies komisijiem nu, par eh, teikto. Es vēlējos uzsvērt eh, tādu lietu. Mm, Atcaucoties uz to, kas eh, izskanēja, es vēlējos atgriezties pie STOA. STOA veica pētījumu par nanodaļiņu, mm, par šīm daļiņām un par to kaitīgumu, un tas ir cieši saistīts ar uh, dīzeļu dzinējiem. Bet tas ir uh, jautājums, kuram var atrast risinājumu. Tā ir problēma, kas īpaši pastāv pilsētās, un, un tas uh, ir saistīts ar iekšdedzes dzinēju, proti dīzeļu dzinēju. Tātad. Um, gaidot situācijas attīstību. Tieši elektriskā mašīnu ziņā varbūt tas būtu daļa no risinājuma, ne obligāti viss risinājums, bet sākums. Mēs varētu domāt par eh, dabas gāzes izmantošanu, metānu, piemēram. Man pašam ir um, mašīna, kas darbojas uz metāna bāzes, un tādējādi emisijās uh, netiek izpludinātas eh, šīs daļiņas. Tas jau ir eh, tā risinājuma sākums. Un es domāju, ka vajadzētu rosināt šādu metānu izmantošanu. lai mazinātu NO2 izmešus. Es domāju, ka elektriskās automašīnas ir visdaudzsološākais nākotnes risinājums. Mm, kaut arī tas šķiet vēl būs tikai tālu nākotnē, bet jāraugās, kā varētu aizvietot benzīnu pēc iespējas ātrāk. Un pēc iespējas racionālāk izmantot to, ko izmantojam pašreiz, pašreizējo degvielu. Paldies. Es tikai vēlējos um, atsaukties uz jūsu teikto par um, satiksmes problēmu. Mēs to zinām, taču jautājums ir par to, vai mēs esam pietiekami progresējuši runājot par automašīnu dizainu. Vai vietējās um, iestādes vispār var ievērot šos ierobežojumus, ņemot vērā ap, automašīnu apjomu? Eiropā. Skatoties uz citu likumdošanu, kas um, nav progresējis tik ļoti, cik mēs esam paredzējuši, vai komisija to ņem vērā. Jūs esat uzsākuši vairākas uh, pārkāpuma procedūras, kā jūs minējāt, cēluši prasības tiesā. Kad jūs ceļat prasību, kā, kā tieši, kurā brīdī jūs par to domājat, pirms vai pēc tam? Uh, Komisijas pārstāvjiem atkal vārds. Paldies. Centīšos pēc iespējams precīzāk atbildēt. Pirmkārt, par transportu. Nenoliedzami. Pastāv problēma, ko mēs mūsdienās apzīmējam kā reālās pasaules emisijas Mums it kā e, kaitīgo daļiņu PN un slāpekļu dioksīdu galvenokārt tad būtu jāsamazina izmešu Eiro 5, kas pat labi ir spēkā, lielā mērā palīdz mums PN samazināt um, uh, Un likumā ir paredzēts, ka maksimālais emisiju pieļamais daudzums būtu uh, mērams pēc parastiem braukšanas, parastā braukšanas režīmā. Tad, tad ne jau viss mēs varam atrisināt ar jaunu likumdošanu, bet mums ir skaidrs un lielākai daļai cilvēki ka mums ir vajadzīgs Eiro 6, iespējams drīzāk spēkā stāšanās, jo Eiro 5 mums deva, ļāva eh, zināmiem eh, cieto daļiņu filtriem eh, nonākt apritē. <clears throat> Slāpekļa dioksīda proporcija NOx kopējā daudzumā Eh, arvien pieauga. Tam tā nevajadzētu obligāti būt, bet Eiro 6 vajadzētu šo problēmu risināt. Varbūt tā reālās pasaules emisija problēma neatrisinās, jo mums jādefinē, kas ir pieļaujams, kas būtu jau pār daudz. Šeit ir daudz jautājumu jārisina, bet principā tad, tad mēs redzam no dažādiem, saņem dažādi signāls no tirgus, Eiro 6 vajadzētu jaunāko tehnoloģiju filtrus, panākt, tie, ka tie tiktu visās mašīnās tagad izmantot arī citu daļiņu filtrus. Un tad Prodikums jautāja, tad, um, principā, šīs cietās daļiņas e, filtri gandrīz visas e, kaitīgo e, piesāņošās vielas izfiltrēs, pat nano vieliņas. Īpaši dīzeļa izplūdēs ir daudz šādas daļiņas, tad tas būtu ļoti nozīmīgi. Jautājums ir, cik lielā mērā degvielu uh, dzinēja sistēmas tiks tikai izmantots, bet ne šādi filtri. Ja mums izdosies um, reālās pasaules emisijas būtiski samazināt, tad arī varas iestādēm būs daudz vieglāk sasniegt noteiktos maksimālus pieļaumos piesārņojumu daudzums. Esošajā revīzijā man tomēr jāvērtē tā piesardzīgi, jo tā vēl turpinās, bet runājot par gaisa kvalitāti, šeit ir arī pārvaldības problēma, tā es to nosauktu it kā pašvaldībām, reģionālam, tātad nacionālam un Eiropas līmenim katram ir sava atbildības joma, mēs dzirdam kaut ko pavisam citu no pašvaldībām nekā no uh, eh, dalībās līmeņa. Tas nevienmēr saskanīgs. Tātad. <clears throat> nevienmēr likumdošana viss atrisina. Citādi mēs. Tātad to pievērsīsim arī uzmanību starposmu ziņojumā. Nākamais jautājums, vai drīzāk atbild, neobligātu mēs sāksim līguma pārkāpuma procedūru pirms likumdošanas izvērtēšanas pabeigšanas, jo vispirms ir jāskatās, kura, kāda veida likumdošana grozījumi ir īsti vajadzīgi un labāk neskriet analīzē pa priekšu nogaidītās rezultāts. Ir tomēr vērts analīzes rūpīgi pabeigt, pirms mēs izdarām priekšlaicīgas secinājumus. Mēs esam redzējuši, ka politikas implementācijas elements ir uh, tiešām izmainījis lietas reālajā dzīvē, kad tas attiecas uz gaisa kvalitātes uzra, uh, pārvaldību, ir bijuši uh, noteikti maksimāli pieejami daudzumi kurš 1990. gadiem, un tagad beidzot mēs esam redzējuši laba praksa, bet par daudz par vēlu, par daudz papīra, par maz prakses, tas ir kopsvilkums, es teiktu. Tādēļ šī problēma mums ir jārisina un jārod konkrēti veidi, kā šis rīcības visos līmeņos atbalstīt. Protams, vienmēr ievērojot subsidiaritātes principu, es ceru, ka priekšsēžkungs esmu atbildējis jautājumus. Paldies! Paldies, Ferhaien kungs, arī mēs nepacietīgi gaidām komisijas ierosinājums nākamgad lūdzu forsējiet šo savu darbu, lai mēs šo ierosinājumu saņemtu laicīgi un varētu izskatīt to vēl šajā sasaukumā, kas attiec uz transporta līdzējiem. Šeit ir milzīgi plājas starp teoretiskām un praktiskām misijām. Par to jūs nerunājat. <clears throat> kas attiec uz transporta līdzekļu tipu pielaidēm te visi statiski elementi tiek skatīti, kā mēs varam elekt inteliģentu elektroniku iebūvēt. Ar CO2 likumdošanu mēs varam arī samazināt gaisa piesārņojumu, protams, bet šeit mēs esam kļuvuši par pašu savus likumdošanas upuriem, jo mums ir starp PM un PM tad cietiem daļiņā, daļiņām šeit ir konflikts, un mums ir 250 tūkstoši priekšlaicīgi nāgaģumi saistīti ar to. Un arī attiecībā slāpekšļu oksīdu mums ir daudz priekšlaicīgi nāgaģumi. Tas ir mērķi konflikts, mums jāpanāk optimums. Paldies visiem, kas piedalījās debatēs. Paldies Lindai Mēkevenai par uzdoto jautājumu. Tas bija ļoti nozīmīgs. Jūs gribējāt vēlreiz uzstāties, lūdzu. Sorry, very briefly, because I real... Atvainojiet, ļoti īsi. Es eh, sapratu, ka es neesmu atbildējis uz eh, laika grafika jautājumu. Ņemot vērā visus eh, soļus, kas mums jāņem vērā, mēs vēlamies to noslēgt septembrī un būs ļoti daudz cienījumu, lai iekļautu šajā laika grafikā. Mēs darām visu iespējamo, lai pātrinātu šo procesu, taču es vēlos jūs informēt, ka jebkurš var sekot līdzi analīzēji ar mūsu mājaslapas eh, starpniecību. Tur ir visa informācija pieejama. Un šķiet, šodien vai rīt mēs eh, atjaunināsim jaunāko informāciju. Tur būs eh, dažādi ziņojumi un citas lietas, kas būtu interesants un aicinu jūs visus sakot. Paldies! Var jums dot padomu, ka jūs varat arī mierīgi strādāt līdz 2014. atvainojiet 2013. gada septembrim. Priekšsēdētājs saka, jūs varat mierīgi strādāt līdz 2014. gadam, jo tas, kas līdz februārim nebūs pabeigts, to mēs vairs nevarēsim izskatīt. Būtu ļoti žēl, ja process nevarētu pātrināt. Tādēļ rūdz vēlreiz pātrinēt šo procesu, jo gaisa gadā Es domāju, tas mums piederētos šīm trim institūcijām šo jautājumu atkal iekļaut darba kārtībā un vispār varētu vēl arī pieņemt kāds lēmums. Pretējā gadījumā šim parlamentu sasaukumam tehniski nebūs vairs iespējams eh, šo lietu izskatīt, šo darbu pabeigt. Paldies! Visiem patīkam pusdienu pārtraukumu. Un tiem, kas piedalījās, katrs lūdzu atvediet piecas kolēģis. Eh, būs interesanti, ja zāle būs piepildīta. Paldies un labēs gribu!